Ladies and gentlemen, please. Dāmas un kungi, lūdzu, ievērojiet klusumu, jo mēs atsākam darbu un izskatīsim tagad 26. darba kārtības punktu viedokļu apmaiņu ar komisijas viceprezidenti Vivianu Redingu par prioritātēm tiesiskuma jomā. Mums ir paredzētas šīs debates no šī brīža līdz 17.00. Redingas kundze vispirms uh, mūs iepazīstinās ar savu viedokli par uh, Eh, Eiropas Savienības finansiālo interešu aizstāvību, tas ir komisijas ierosināts priekšlikums par datu aizsardzību ceļvedi tie, sadarbībai tieslietās, un pēc tam deputāti varēs uzdot jautājumus, eh, būs pirmā jautājuma kārta, pēc tam otrā jautājuma kārta, ja tāda būs nepieciešama, un pēc tam varēs uzdot jautājumus par dažādām, eh, dažādiem citiem tematiem. Un mēs uh, pievērsīsimies veselai virknei jautājumu. Vispirms uh, dodu vārdu viceprezidentē Redings kundzē. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Pagājušajā nedēļā parlaments pieņēma rezolūciju par noziedzīgos nodarījumos cietušu cilvēku atbalstu. Un es pateicos jums par atbalstu šo šādu tiesību akta pieņemšanā. Es pateicos referentiem un ēnu referentiem par šo veiksmīgo rezultātu. Priekšsēdētājs man lūdza, lai es jums pastāstu par uh, direktīvu par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību un par uh, prokuroru, kas ir saistīts ar šo jomu. Es vispirms gribētu pastāstīt par visjaunākiem sasniegumiem cīņā pret organizēto krāpšanu 11. jūnijā komisija mm, publiskoja direktīva par uh, to, kā apkarot kriep, krāpšanos uh, attiecībā, krāpniecībā attiecībā ar Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Uh, šāda cīņa ir īpaši svarīga brīdī, kad mēs piedzīvojam finanšu grūtības un kad notiek sarunas par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Negodīgas darbības, kas uh, rada zaudējumus Eiropas Savienības budžetam, ir šokējošas un noziedznieki cenšas izkrāpt Eiropas Savienības finansējumu dažādās jomās, ir tīpaši lauksaimniecībā un reģionu attīstības jomā. 2010. gadā dalība valstis ziņoja par krāpšanas gadījumiem, kuru kopīgais apjoms sasniedz 600 miljonus, bet tie bija tikai tie gadījumi, par ko tika saņemti ziņojumi. Mēs uzskatām, ka reālie skaitļi ir daudz lielāki, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka pat viens eiro no Eiropas Savienības nodokļu maksātāja naudas nonāktu noziedznieku kabatās. Viens no izaicinājumiem, kas stāv mūsu priekšā, ir tāds, ka Eiropas Savienības līdzekļu aizsardzība nav nodrošināta vienādā līmenī visā Eiropas Savienībā. Ja uh, dalību valstu likumdošana ir tāda kā Eh, ir nevienādā mērā eh, pieņemta un eh, paredzētās sankcijas ir atšķirīgas. No mm, vairākiem gadiem cietumā var draudzēt sots līdz vienkāršam naudasodam un ir pat valstis, kur vispār nekas nedraud par krāpšanos ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Un tas ir kā stimuls uh, krāpniekiem, lai ļaunprātīgi izmantot Eiropas Savienības naudu. Uh, šāda situācija nedrīkst saglabāties, mēs nedrīkstam to pieļaut. Eiropas Savienības līdzekļi ir uh, kopīgs uh, fonds, no kura mēs uh, piešķiram atbalstu lauksaimniekiem, lauka attīstībai un citiem mērķiem, bet tai pašā laikā ir 27 dažādi tiesiskie režīmi, kas uh, vērst uz krāpšanas apkarošanu. Tātad, ja mums ir uh, vienots federāls budžets, tad mums ir nepieciešami arī federāla tiesību akti šā uh, budžeta aizsardzībai. Un ja neviens to, uh, neviens cits to mūsu vietā nedarīs, ja mēs paši to nedarīsim. Un atšķirība šeit ir no parastās nozieguma apkarošanas eh, dalību valstīs. Un eh, tagad šis eh, tiesību akts ir svarīgs solis uz priekšu cīņai pret šāda veida noziegumiem. Vienots Eiropas Savienības pamats ir izveidots cīņai pret eh, ļaunprātīgu Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu, un noziedznieki vairs nevarēs savā labā izmantot atšķirības starp dalību valstu likumdošanām. Tagad vairs nebūs iespējams viņiem uh, nekur gūt patvērumu. Es gribētu īsumā pastāstīt par šā priekšlikuma uh, priekšrocībām. Ir, nodroši, ir sniegta kopīga definīcija par uh, noziegumiem pret Eiropas Savienības budžetu, korupcija, ļaunprātīga valsts uh, iepirkuma izmantošana, krāpšanās ar PVN un cita veida noziegumiem. Dalību valstīm būs jānosaka minimālais sots no sešiem mēnešiem cietumā līdz pieciem gadiem cietumsoda par vismagākiem noziegumiem pret Eiropas Savienības budžetu no 100 līdz pat no 100 tūkstošiem eiro krāpšanas un 30 tūkstoši eiro naudas atmazgāšanas gadījumā. Tāpat uh, ir uh, noteikts vienots noilguma periods. Šobrīd šis nolīguma periods ir pārāk īss un liedz dā, tiesību sargājošām iestādēm efektīvi apkarot šādus krāpšanas gadījumus. Ceturtkārt, priekšlikumā ir atvieglots veids, kā tiek atgūti izkrāptie līdzekļi, sasaistot šos pasākums ar direktīvu par konfiskāciju, par ko šobrīd notiek sarunas. Un mēs esam arī pieņēmuši nostāju, ka ir nulles tolerance īstenojama pret krāpšanas ar Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem Priekšstādātāji kungs, es gribētu uh, teikt uh, jūsu komitejai, ka man ir nepieciešams jūsu atbalsts, jo tomēr ir zināma nevēlēšanās radīt šādu aizsardzības līmeni uh, visās dalību valstīs Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem. Diskusijas sarunas, protams, nebūs vieglas, bet šie pasākumi ir absolūti nepieciešami, un es rēķinos ar jūsu palīdzību šajās sarunās. Nākošais elements, kā jūs noteikti atceraties no e Eiropas komisijas priekšsēdētāja runas par uh, situāciju Eiropas Savienībā, viņš toreiz apsolīja uh, ka tiks eh, drīzumā izveidots eh, Eiropas Savienības prokurora birojs. Eh, gadījumi par, ar, kuros notiek Eiropas Savienības budžeta līdzekļu izkrāpšana bieži vien tiek uzskatīta par neprioritāriem noziegumiem, uh, dalību valstu prokuratūrās. Un tieši šā iemesla dēļ mani līdzstrādnieki šobrīd strādā pie iniciatīvas par Eiropas Savienības prokurora biroja izveidi, balstoties uz Eiropas Savienības līguma 86. pantu. Šiem, prokuror, šiem prokuroram birojam būs uh, tiesības uzsākt kriminālu vajāšanu visās dalību valstīs un raudzīties, lai šīs lietas nonāktu līdz tiesai. Tas uh, uh, šeit uh, būs paredzēts, ka birojas koordinē prokuratūru darbu dalību valstīs, izmeklējot noziegumus pret Eiropas saimnības budžeta līdzekļiem. Šis darbs jau ir uzsākts un es nevaru tagad jums detaļās pastāstīt, kā darbosies šis birojs, bet Savienības līgumā ir norādīts, ka tā kompetencē ietilps eh, tādu noziegumu apkarošanu, kas ir saistīta ar krāpniecību ar Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Un uh, Es gribēju jūs tikai informēt par to, ka man ir bijusi tikšanās ar uh, dalību valstu prokuroriem, ar eiro justu pārstāvjiem un arī kas mums cīnās pret krāpšanu Eiropas Savienībā. Nu, Olaf taču pareizi, man ir bijusi tikšanās arī ar Olaf pārstāvjiem jā, no, no, no, esmu tik daudz ceļojusi, ka dažkārt kaut kas sāk piemiesties. Un Olaf pārstāvi mūs tiešām lūdza uh, veikt šādus pasākumus. Tātad šis prokurors būs kā tāds eiro just turpinājums. Šis darbs ir uzsākts un, godātie deputātis, jūs informēšu par tālāk ko tā noriti. Tālāk par procesuālajām tiesībām. 2010. gadā mēs izvirzījām mērķus nodrošināt vienotu tiesiskuma telpu Eiropas Savienībā. Uh, Uh, lai tiktu nodrošinātas minimālās uh, uh, procesuālās tiesības un pateicoties sadarbībai ar jums un padomi, divi pasākumi uh, ceļvedī jau ir izpildīti. Pirmkārt, tas ir, tās ir tiesības uz mutisko un rakstisko tūkojumu tiesas procesā, un otrs pasākums ir tiesības uz informācijas saņemšanu. Trešais pasākums, pie kā mēs tagad strādājam, ir tiesības uz juridisko palīdzību, un tas ir, manuprāt, centrālais jautājums visā šajā tiesiskuma jomā. Uh, Mūsu pilsoņiem ir jānodrošina garantijas par pamatiesību ievērošanu gadījumos, ja šie pilsoņi tiek turēti aizdomās par krimināliem nodarījumiem. Un es jums pateicos par to, ka 4. jūlijā atbalstījāt uh, Antonesko kundzes ziņojumu, kas bija ļoti tālējošs Eh, šajā jomā. Jūs kā Eiropas pilsoņu balss apliecinājāt to, ka ir nepieciešams noteikti augsta līmeņa minimālos standartus, ka ir jāsaglabā tas, ko komisija ir ierakstījusi savā priekšlikumā un pat jāpastiprina šīs prasības atsevišķos gadījumos jūs arī uzsvērāt ļoti svarīgo konfidencialitātes principu. Ir jānodrošina konfidencialitāte, tad, ja aizdomās turētais eh, runā ar savu advokātu un ir um, eh, pieļaujami tikai ļoti ierobežoti izņēmumi attiecībā uz piekļuvi advokātu palīdzībai Un uh, it īpaši tas uh, ir jānodrošina valstī, kura ir izdevusi aresta rīkojumu. Pateicoties refere, pateicos referentei Antonesku kundzei par viņas uh, veikto darbu šai jautājumā. Pirms pāris nedēļām notika jau pirmais trialogs par šo tēmatu, uh, bija ļoti konstruktīva gaisotne, Kipras prezidentūra vēlas panākt vienošanos jau savas prezidentūras laikā, un mani dienesti arī vēlas sadarboties ar parlamentu un prezidentūras pārstāvjiem, lai šo mērķu sasniegtu. Mums arī ir jāapzinās, ka sarunas par šo jautājumu nebūs vieglas. Mums varbūt būs uh, Eh, nepieciešama zināma elastība, lai panāktu īsto līdzsvaru starp aizdomās turamā tiesībām no vienas puses un otras puses nepieciešamību veikt efektīvu izmeklēšanu. Bet mums ir jāuzstāj, ka katrs risinājums, ko mēs atbalstīsim, respektē un stiprina pamat tiesības. Un galējā teksta redakcijā ir jāiekļauj garantijas uz taisnīgu tiesas procesu saskaņā ar pamatiesību hartu un Eiropas konvenci cilvēktiesību konvenciju. Kas šajā jomā ir jādara? Kad mēs runājām par um, noziedzīgu smagos nodarījumos cietušām personām. Es arī pateicos jums par to, ka jūs nodrošinājāt tik veiksmīgu sadarbību starp FAM komiteju un LIBE komiteju. Tas ir labs piemērs tam, kā mēs varam pan gūt panākumus. Eh, šādā jomā. Eh, jūs īpaši uzmanību pievērstāt bērniem un sievietēm, kā īpaši eh, neaizsargātām iedzīvotāju grupām un par tām garantijām, kas ir paredzētas, lai nodrošinātu taisnīgu tiesas procesu norisi. Komisija šobrīd ir uzsākusi pētījumu Eh, kas ir nepieciešams vēl pirms ieteikums novērtējuma veikšana šai jomā. Mēs izvērtējam tādu jautājumu kā nevainības prezumcija un kā to iestrādāt komisijas priekšlikumā par procesuālajām tiesībām. Mēs daudz jau esam izdarījuši, bet mēs šo darbu vēl turpinām un eh, drīz nāksim klajā ar jauniem priekšlikumiem. Priekšstādātāja kungs, es vēlējos pievērsties vēl vienam jautājumam. Uh, par šo jautājumu kom, jūs komiteja pastāvīgi ir interesējusies, un vēl vakar jums notika diskusijas par to. Šeit es domāju datu aizsardzību. Šis uh, jautājums uh, uh tika ierosināts uh, pagājušajā janvārī. Esmu ļoti, uh, man kā komisārai ļoti paveicies, jo man ir sadarbība ar ļoti efektīviem referentiem - Albrehta kungu un Drucas kungu, un viņi uh, strādā ļoti inkluzīvi, viņi veic plašas konsultācijas un uh, ir pieņēmuši ļoti saspringtu darba grafiku. Un uh, mums tā tiešām ir jārīkojas, jo jāpanāk vienošanās līdz uh, īrijas prezidentūras beigām 2013. gadā. Protams, uh, tie ir ļoti ambiciozi mērķi, bet ņemot vērā to, cik aktīvi strādā jūsu referenti, manuprāt, šis mērķis ir sasniedzams esmu iepazinusies ar referentu sagatavoto darba dokumentu, kas tika iesniegts vēl pirms vasaras atvaļinājumu. Es piekrītu viņu uh, pieejai tām, kā abi priekšlikumi ir jāapskata kopā, kā vienots kopums. Šāda pieeja ir būtiska, tāpat esmu pieņēmusi zināšanai tās jomas, kuras uh, pēc uh, referendumām prasa pap padziļinātu izpēti un plašākas diskusijas. Un jau jūlijā neformālajā padomē uh, mēs diskutējām par dažiem no šiem jautājumiem, par administratīvo slogu, par deleģētiem un izpildes uh, aktiem, par publiskā un privātā sektora prasībām ir būtiski tas, ka dalība valstis atbalstīja principu, ka noteikumi attiec gan uz publisko, gan privāto sektoru. Protams, abiem abā ir jāņem vērā publiskā sektora specifika. Un tādēļ esmu nākusi klajā ar direktīvas priekšlikumu, lai piešķirtu atbilstošu elastību publiskajam sektoram Protams, viss vēl ir uh, jāizstrādā, pamatīgāk ir uh, arī jādiskutē par to, kā samazināt birokrātisko slogu, kā īstenot deleģētos aktus. Šīs uh, diskusijas turpināsies, un mēs noteikti spēsim rast atbilstošus risinājumus, lai no vienas puses nodrošinātu indivīda tiesību aizsardzības augstu līmeni, otrkārt uh, stiprinātu iekšējo tirgu un veicinātu izaugsmi. Vēlējos vēl piemetināt, piemetināt vienu teikumu, kāpēc mēs esam izvēlējušies direktīvu. Vēlētos vēl piebilst, ka pat tad, ja mēs atzīsim to, ka ir vajadzīga elastība dalībvalstīm, direktīvā, kur ir runa par eh, drošības aspektiem. Mums vajadzēs iekļaut ļoti skaidras drošības klauzulas. Noteikumi un tiesības, kas tiek piemērot abos līmeņos, ir jāpielīdzina, tiem ir jābūt vienādiem. Atgriezīsimies tagad pie pamatlēmuma, Direktīva jebkurā gadījumā ir eh, liels solis uz priekšu. Šeit ir runa gan par pārobežu sadarbību, gan arī par izvērtējumiem um, konkrētajā valstī. Un, protams, ka tam ir eh, vajadzīga arī parlamenta atļauja. Parlaments to jau sniedza, tad, kad bija runa par pamatlēmumu. Es īpaši pievērsīšos jautājumiem, kur referents Trūcas uzskatīs, ka ir uh, vajadzīgi tālāki skaidrojumi. Taču galīgais mērķis ir nodrošināt, lai abi šie teksti nodrošinātu augstus standartus, lai būtu tos viegli pārbaudīt, lai būtu iekļauti visi elementi, kas ir vajadzīgi personas datu aizsardzībai. Es labprāt arī piedalīšos diskusijās, kas notiks uh, 9. un 10. oktobrī starp parlamentārajā komitejā, kur tiksies Eiropas parlaments un dalībvalstu parlamenti. Ir ārkārtīgi svarīgi uzklausīt dalībvalstu parlamentus, um, ja ir runa par šiem jautājumiem, un es esmu pateicīga Eiropas parlamentam par šādas tikšanās organizēšanu. Šie konkrētie dokumenti un Albrehta un Trucas ziņojumu projekti būs ļoti svarīgi posmi šajā reformas procesā. Komisija noteikti sniegs visu nepieciešamo palīdzību. Tas tiks darīts gan prezidentūras, gan parlamentā darba labad. Paldies! Paldies komisārai, vicepriekšādātāja Redingai. Jūs sniedzāt mums ļoti detalizētu prezentāciju par galvenajiem elementiem jūsu darba programmā. Jūs norādījāt uz prioritātēm tieslietu jautājumos. Pievērsāt uzmanību galvenokārt trīs prioritātēm. Pirmām kārtām Eiropas Savienības nākotnes finanšu interešu aizstāvēšana, ņemot vērā topošos tiesību aktus. Otrakārt tā saucamā tieslietu sadarbības pakete, kur ir runa par procesuālajām tiesībām. Un trešais - datu aizsardzība, kas daudziem šķiet pats svarīgākais jautājums. Par to jau ir spriests mūsu komitejas sanāksmēs diezgan bieži. Pavisam nesen, vakar pēcpusdienā, par to runājām Piedalījās abi referenti, kas ir atbildīgi gan par regulu, gan par direktīvu. Jāatcerās, ka tad, kad mēs debatēsim par šo prezentāciju, tad mums vajadzētu uzsvaru likt uz pirmo jautājumu. Tātad šeit ir runa par finanšu interešu izmeklēšanu, izmantojot krimināltiesības pēc tam diskutēsim par procesuālajām tiesībām un tikai pēc tam runāsim par datu aizsardzību. Tādējādi mēs nesajauksim šos tematus un Redingas kundzei būs vienkāršāk atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Tāpēc es vēlētos tagad uh, izmantot izdevību Tā kā Redingas kundze pie manis tieši vērsās, un es vēlētos tāpēc viņai paust gatavību sadarboties ar komisiju, tad, kad būs runa par šiem jautājumiem. Protams, darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai pilsoņu brīvību komitejā darītu visu iespējamo Eiropas parlamenta vārdā. Tāpat arī nodrošināsim starpiestāšu dialogu starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Mēs visi zinām, ka pirmā starpparlamentā tikšanās notiks jau pavisam drīz. 9. oktobrī šeit, Briselē, Eiropas parlamentā, un tur uzsvars tiks likts tieši uz datu aizsardzību. Ir jāatcerās, ka ir sagatavots priekšlikums direktīvai par eh, cīņu pret krāpšanu, lai cīnītos par Eiropas Savienības finanšu interesēm, izmantojot krimināltiesības. Pirmkārtām es vēlētos paust, ka personīgi esmu pārliecināts par to, ka vajadzētu panākt progresu šajā jautājumā. Otrakārt, es, diemžēl, saprotu un esmu ņēmis vērā to, ka ņemot vērā šīs milzīgās krīzes sekas, ar ko mums ir nācis saskarties pēdējo 3-4 gadu laikā, visas Šīs ambiciozās vēlmes attiecībā uz Eiropas Savienības tālāk veidošanu ir aizēnotas politiskajā sfērā un politiskajās debatēs, tā skaitā šeit Eiropas parlamentā. Šīs dimensijas ir sastarpēji saistītas. Ekonomiskā krīze mums ir norādījusi uz to, ka ir jānodrošina iespējas atbildēt. Ir jāapkopo instrumenti, rīki un politiskā griba. Ir jāvēršas pret visiem draudu veidiem. Ir jādomā par visām politiskajām dimensijām Eiropas Savienībā. Tas nozīmē to, ka jā, mums ir vajadzīgi tādi kā redzami horizonti, uh, Mums ir jādomā par 86. pāntā aizsardzību, izveidojot tādu kā sākotnēju Eiropas prokurora institūciju. Tas ir jādara ne tikai Eiropas Savienības labā, ir jāatcerās par kriminālu noziegumiem, kas ir pieminēti 83. pāntā, tur ir runa par terorismu, cilvēktirzniecību, bērnu izmantošanu, kibernoziegumiem, naudas atmazgāšanu. Visi šie punkti tiek uzskatīti par politiski nozīmīgiem jautājumiem likumdevējam. Noteikti, ka prokuroram tas būs tāds smags temats. Šajā direktīvā ir runa par 325. pāntu kā tiesisko pamatu. 83. pāns, kurš būtu daudz vienkāršāks tiesiskais pamats, tiek atstumts malā. Tas nozīmē, ka naudas atmazgāšana un citi ar uh, finansēm saistīti noziegumi, kas rada ārkārtīgi uh, lielus draudus un risku Eiropas Savienībai, tiek atbīdīti malā. Tas neļauj darboties Eiropas Savienībai krimināltiesību jomā. Es domāju, ka Eiropas parlamentam arī šeit būtu iespēja veikt tādus kā eksperimentus Eiropas krimināltiesību aktu izveidē par šiem jautājumiem. Tas bija mans komentārs par šo tematu, un tagad es došu vārdu runātājiem, kas noteikti izteiksies gan par prokurora ideju, gan arī par krimināltiesību izmantošanu, lai vērstos pret finanšu interešu apdraudēšanu un redzēju, ka pirmais, kas pacēla roku, bija Lutfords kundze. Tāpat arī mēs pēc tam varēsim uzdot jautājumus Redingas kundzei un dosim viņai arī iespēju atbildēt uz šiem jautājumiem. Lutfords kundze lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji, lielas paldies arī um, vicepriekšādātāji Redingai par ļoti interesantu un detalizēto izklāstu, par to, ka mums ir iespēja ar viņu tik detalizēt apspriesties. Jā, es patiešām vēlētos uzdot jautājumus par uh, vēlmi cīnīties pret uh, krāpšanu Eiropas Savienības budžetā. Ir skaidrs, ka ir jūtama vēlme rīkoties. Ne tikai tāpēc, ka deputātiem pastāvīgi nākas vērsties pret uh, kritiku, kur tiek teikts, ka parlaments neko nedara krāpšanas labā. Tāpat arī mums ir jādomā par pilsoņiem, kas ir cietuši no krāpšanas. Mums kā politiķiem ir pienākums to darīt. Taču mani patiešām uztrauc tas, ka šis priekšlikums par minimālajām sankcijām. Es atceros, ka 2011. gada 20. septembrī komisija kopā ar tieslietu un iekšlietu darbiniekiem izvirzīja priekšlikumu par Eiropas Savienības tiesībām. Un parlaments šogad nāca klajā ar rezolūciju. Varu pat citēt. Eiropas kriminālās tiesības pasākumi spēlē ļoti nozīmīgu lomu, tie papildina dalību valstu krimināltiesību sistēmas. Ir pilnīgi skaidrs, ka krimināltiesības nodrošina plašu izvēli jebkurai sabiedrībai. Lisabonas līgums akceptē šo dažādību. Mēs savā rezolūcijā par De Jonga ziņojumu aprīlī uh, uzsvērām, ka priekšlikumi Eiropas krimināltiesību materiālajām normām pilnībā akceptē subsiditātes un proporcionalitātes principus. Kas tiek darīts attiecībā uz sodiem Eiropas tiesībām? Proti, minimālais tiek uzskatīts par maksimālo. Bet mums vajadzētu domāt par tiesisku argumentu izmantošanu sodu piemērošanā. Es Atvainojos, zālē ir pārāk liels troksnis, man ir grūti koncentrēties. Mums vajadzētu domāt par tādiem sodiem, kā piemēram vismaz sešu mēnešu cietumsots. Mans priekšlikums eh, Redingas kundzei ir šāds. Tas runā pretī eh, proporcionalitātes eh, principām sodu piemērošanā, kas ir paredzēts Eiropas konvencijā un arī pamatiesību hartā tiesas gan Strasbūrā, gan Luksemburgā uh, nāks klajā ar spriedumiem, tieši tāpēc, ka Eiropas Savienības tiesībās ir šādi nosacījumi. Protams, mums ir jādomā par subsidiritātes un daudzveidības principiem. Un te es citēju komisijas paziņojumu, kas nav pat gadu vecs. Es uzskatu, ka šāda tiesiska, tiesisks diskrētums ir ļoti Tiesiskas pilnvaras ir kaut kas tāds, kas ir ļoti noderīgs tiesu sistēmā. Piemēram, Lielbritānijā tiesas pats var izspriest, kāds sods pienākas eh, par konkrētu sodu, bieži par konkrētu noziegumu. Bieži vien prokuroriem ir sasietas rokas, tie nevar pieprasīt augstāku sodu nekā ir noteikts likumos. Uh, Komisārs Kons, manuprāt, mēs virzamies nepareizajā virzienā. Mums vajadzētu pieļaut eh, tiesnešu pilnvaras. Protams, tajā pašā laikā mēs nedrīkstam graut eh, dalību valstu tiesu sistēmas. Liels paldies, Lotfordas kundze! Tagad es jautāju deputātiem, kurš vēlas runāt par finanšu interešu aizsardzību. Jā, tagad runājam tikai par šo tēmatu, par finanšu interesēm. Tas ir pirmais punkts. Bet es dzirdēju, ka jūs pieminējāt arī prokurorus. Jā, jā, protams, tā ir eh, šīs idejas tālāk attīstība. Zīpels kundze, vai jūs vēlēties runāt? Lūdzu, došu jums vārdu, un pēc tam Sargentīnī kundze. Mums ir paredzēta uh, jautājumu uzdošana trīs kārtās. Tad, tad mēs skatīsim šos tematus atsevišķi. Pirmā jautājuma kārta ir saistīta ar finanšu interesēm un prokuroru, pēc tam procesālās tiesības un beigās datu aizsardzība. Tad pirmā kārta - Sipels kundze. Sipels kundze. Paldies, priekšādātāji. Zinu, ka mums ir maz laika, taču es vēlētos norādīt, ka es vēlētos runāt arī par abām pārējām jautājumu kārtām. Par finanšu interesēm var izteikties pavisam īsi. Problēma visdrīzāk ir saistīta ar citiem līmeņiem, nevis ar Eiropas Savienības līmeni. Visticamāk, ka šī problēma būs atrodama kaut kur dalībvalstīs. Man būtu šāds jautājums, un tas ir jautājums komisārei. Cik efektīvi Cik efektīvai ir jābūt šīs direktīvas īstenošanai, ir runa par naudas ļaunprātīgu izmantošanu dalību valstīs, un direktīva daļai ir jāīsteno tieši dalību valstīs. Ja mēs paskatāmies tā tīri pragmatiski, protams, ir ļoti labi pieņemt tiesību aktus, bet cik gan tie būs efektīvi un ko mēs varētu darīt, lai tie būtu pēc iespējas efektīvāki. Sargentīni kundze. Paldies, priekšsēdētāji! uzklausīju priekšlikumus par Eiropas prokuroru, un man ir uzreiz parādījušies vairāk jautājumi. Mēs virzāmies uz tiesu sadarbību, un šis um, prokurors ir viens no šiem posmiem, taču mēs aizmirstam ļoti svarīgu jautājumu. Un te ir runa par skaidru politiku attiecībā uz tiesisko aizsardzību. Ir pilnīgi skaidrs, ka uh, cilvēkiem, pret kuriem tiek izvirzītas apsūdzības, ir jānodrošina e, tiesiskā aizsardzība proti advokāti. Ir skaidrs, ka dažās dalībvalstīs tiek sniegta šāda tiesiskā palīdzība, un ja šāda tiesiskā palīdzība netiek sniegta, tad īstenībā ir ļoti grūti izmantot advokātus. Vakar mēs runājām par Dublinu, par uzņemšanas direktīvu un par patvērumu meklētājiem. Šeit arī parādās teksti par tiesiskās palīdzības sniegšanu, bet ja valsts neparedz šādu tiesisko palīdzību, kādā veidā, kad mēs varēsim sniegt um, šo tiesisko palīdzību patvēruma meklētājiem? Vai arī būs tā, ka patvēruma meklētājiem šī palīdzība tiks sniegta, bet pilsoņiem nē? Tāpat arī mums ir jādomā par aizdomās turētajiem, kas iespējams ir uh, tādi sensitīvi, tādi sensitīvas personas. Šiem cilvēkiem noteikti ir vajadzīga tiesiska palīdzība. Eiropas āresta orderis neparedz advokātu abām pusēm, tātad gan saņēmējai valstī, gan nosūtītāju valstī. Tiešām šī tiesiskā palīdzība ir nepieciešama. Esmu atkārtojis šos vārdus jau tagad 15 reižu, bet ja mēs vēlamies nodrošināt sadarbība Eiropā, tad tas būtu jāatrisina pirmais, pirms mēs ķeramies klāt jebkuram citam jautājumam. Tad, tad ir jānodrošina šī tiesiskā palīdzība. Šķiet, ka mēs nesaņemsim priekšlikumu par tiesisko palīdzību pirms nākamā sasaukuma. Nezinu, vai tā ir taisnība. Ja tā ir taisnība, vai mēs varētu kaut ko mainīt Ja mēs vēlamies ticēt eh, tiesiskai sadarbībai Eiropas Savienībā, ja mēs vēlamies paust mūsu pilsoņiem, ka viņi ir labi aizsargāti pret dažādiem izmeklēšanas orderiem no citas valsts, jāatcerās, ka arī šāds priekšlikums ir jau gatavs, tad vajadzētu būt tā, lai šiem cilvēkiem ir pieejams jurists. Mans jautājums ir šāds. Kāds ir jūsu viedoklis jautājumā par tiesisko palīdzību? Paldies, Makovei kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Par e, Eiropas Savienības e, finansiālām interesēm un cīņu pret pārobežu noziedzību un terorismu ir priekš tā nepieciešama ātra un efektīva sadarbība krimināllietās. Tagad nonāk pie aspekta, kas ir ārkārtīgi svarīgs sadarbībai. E, tam vajag uzticēšanos. Lai būtu uzticēšanās, ir nepieciešams nonākt pie salīdzināmām tiesu sistēmām. Vai jūs gribat piedāvāt izvērtēt tiesu sistēmas vismaz uh, eh, krimināltiesību jomā, salīdzināt tās ar dalību valstīm un ap, konstatēt, kas ir labākā praksa, kas ir parauga praksa, ko varētu ieviest arī citās dalību valstīs? Jā, uh, tiesiskās sistēmas nav salīdzināmas. Uzticēšanās nevar pastāvēt, un tiesu sadarbība nespēs notikt ātri un efektīvi. Līdz ar to reaģēt uz terorismu vai uh, nopietniem pārobežu noziegumiem nevarēsim. Maķēkundz, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji. Paziņojumi no Redingas kundzes puses uh, eh, izšķiet labas ziņas attiecībā uz finanšu aizsardzību, uh, saistībā ar tēm, ko izskatījām no rīta par krimināli iegūtu līdzekļu atsevināšanu. Tās ir labas ziņas, bet eh, kā jau jūs norādījāt, eh, jūs piesaucāt Eiropas eh, tiesu, labprāt es gribētu, lai jūs nedaudz vairāk par to runājat, lai arī tā ir ļoti jūtīga tēma gan komisija, gan dalību valstīm. Zināmā mērā piekrīt priekšsēdētāja nostājai. Ja komisija grib izstrādāt šādu Eiropas prokuroru, manuprāt, mums vajadzētu domāt plaši Eh, tik piesaukt pedofīlija, atsevišķas citas tēmas. Un ja mēs tiešām gribam nopietni pievērsties šai tēmai, kāpēc kā nepiešķirt eh, visai plašu um, jautājumu loktai. Es raugos uz šo komisijas priekšlikumu ar labvēlību parlamentā Krim komitejā piedaloties ar dažiem lībe deputātiem, kas arī dzird šodien piedalās. Uh, sēdē eh, aicināja Eiropolu, Eirojust komisijas pārstāvjiem tikties un eh, noturēt, eh, neskatoties uz esošo krīzi, cīnīties pret mafiju, kas diemžēl turpina pastāvēt un darboties un censties apkarot nor organizēto nosiedzību, ja kāds veids, kā to izdotos panākt ar tiesību aktiem, mēs noteikti atbalstītu šādas iniciatīvas. Eh, paldies, eh, prieksēdētāji kungs. Es eh, gribētu paturpināt iepriekšējās runātājas teikto un paskaidrot Itālijas viedokli. Mums vajadzētu pievērsties ļoti nopietni šim komisijas darbam. Es ļoti priecājos, ka vicepriekšsādātājs kundze aktīvi darbojas strādājot pie šīs direktīvas. Un uzskata, ka komisijai iespējams būtu interese paraudzīties, ko dara e, krim komiteja e, nelikumīgi iegūtu e, līdzekļu E, legalizēšanas jautājumos, tā saucamajā e, naudas atmaskāšanā. E, Jau pirms 20 gadiem runājām par krāpšanās gadījumiem, kas negatīvi ietekmē kopienas budžetu. Jau 20 gadus atpakaļ šādas debats pastāvēja. Pieļauju, ka to eh, bagātīgi pierāda arī pieejami dokumenti. Mm, es gribētu jums uzdot jautājumu, kas ir ļoti aktuāls. Sakiet, lūdzu, vai komisija uzskata, vai jūs, eh, Redings kundze, uzskatāt, ka eh, Francijā notiekošais un Eiropas Savienības diplomātiskajās pārstāvniecībās uh, notiekušais pēc tam, kad tika publicēts šis Šahli Ebdo uh, eh, numurs ar uh, karikatūrām. Uh, es negribētu, lai jūs izsakāties pār to saturu, jo tā nav šodien galvenā izskatāmā tēma, bet vai jums nešķiet, ka mums vajadzētu par, pāraudzīt otro Lisabonas līguma pantu? Paraudzīties uz pamatiesību hartu un uzdot jautājumu kā garantēt eh, brīv, eh, vārda brīvību, jo šajās karikatūrās eh, ir izmantot iespēja brīvi izteikties, kas ir, vien no demokrāt, kas ir viens no demokrātijas aspektiem. Un ir tiesības cilvēkiem uz vārda brīvību, tā skaitā arī uh, Uh, izteikties satīriski, un uh, šobrīd uh, šīs avīzes redakcija zināmā mērā tiek boikotēta. Un 2012. gadā uzskatu, ka tā ir kaunpilna situācija. Paldies. No vienas puses, Redingas kundze, tas izklausās diezgan labi. Uh, Mm, Eiropas Savienības finanšu interesu aizsardzība, bet, protams, šeit runāja par deficītiem. Jūs te runājāt par 600 eh, miljoniem eiro. No vienas puses to var ļoti labi saprast, bet no otras puses esmu diezgan skeptiska. Ne nu, jau tāpēc, ka mums nevajadzētu pildīt šo mērķi, bet es gribētu skaidri zināt, kādi tad būs šie uh, derīguma rāmji. Vajadzētu pilnīgi skaidri aprakstīt, ar ko tad mēs īsti šeit rēķinamies, ko tas īsti nozīmēs. Es domāju, ka tas viss sākas jau tādām vienkāršām lietām. Es domāju, ka tam visam būtu jābūt skaidrāk saprotamam. Es īsti nezinu, vai tas ir īstais ceļš, bet nu labprāt gaidīšu, lai man kāds pārliecina, īpaši, ja runa par Eiropas prokuroru institūciju. Nu, es nezinu, vai man tagad kaut kā tam līdzīga trūkst, proti mm, Eiropas prokuroram, ka tāds obligāti būtu jāierīko. Bet kā tad paliks ar dalībvalstu tiesībām, kā paliks ar šiem pamatprincipiem, ko teiks eh, dalībvalstis? Es īsti nevaru iedomāties, ka šajā ļoti ierobežotajā jomā mēs varēsim kaut ko ieviest. Ja runa par Eiropas prokuroru, tad es uzreiz gribētu uzdot arī jautājumu par harmonizāciju. Uh, tieslietu jomā kopumā. Vai jūs vēlaties tālāk, ja jūs orientējaties uz uh, dalību valstīm? Varbūt mums vajadzētu mainīt šīs idejas par prokuroriem. Varbūt jūs varētu paust savu viedokli šajos jautājumos. Paldies! Pamanīju, ka arī Makintājas kundze vēlētos izteikties. Vai gribat to darīt tagad? Makintājas kundze, gribēju uzdot jautājumu par uh, Eiropas prokuroru. Esmu nopažījusies, ka varētu notikt darba pārklāšanās, eh, ņemot vērā darbu, kas jau notiek dalību valstīs. Šajā gadījumā uh, mēs notika pārklāšanās ar eiro just veikto darbu. Mēs pilnībā atbalstām sadarbību un to, ka dalībvalsts poliņi tiek koordinēti, bet es ļoti daudzreiz pārdomātu, vai nepieciešams izveidot jaunu institūciju. Tam būtu liels izmaksas un diez vai īpaši liela pievienotā vērtība. Komisāra Redinga, e, vārds jums, lai jūs varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, pēc tam pāriesim pie nākamās jautājuma daļas. Pirmkārt, par Eiropas prokuroru. Un kādēļ tādu instanciju izveidot? attiecībā uz ierobežot projektu skaitu? Kādēļ to neatiecināt uz pārobežu noziedzību plašākā veidā? Pirmkārt, pastāv sarežģījumi, kas saistīti ar eh, Eiropas uh, Savienības darbības līgumu. Līgumā ir ļoti skaidri pateikts, ka mums ir ierobežotas iespējas rīkoties. Tas ir saistīts arī ar Lutfordas kundzes jautājumu. Kādēļ līgums šai ziņā neiet īpaši tālu? Krimināltiesības ir ļoti delikāta joma. Tas ir jautājums, kas saistīts ar subsidiarietāti. Un tādēļ esmu teikusi, to atkārtošu un pieturēšos pie domas, ka ir jārīkojas ļoti piesardzīgi, lemjot par to, ko darīt. Cenšoties panākt eh, harmonizāciju jebkādā krimināltiesību jomā. Pagaidām līgumā ir norādīts, ka gadījumā, ja varam virzīties priekšu, tad mums to vajadzētu darīt jautājumos, kas saistīti ar Eiropas budžetu, ar daudzgadu finanšu schēmu. Bet, ja gribam darīt ko vairāk par to, tad ir jāmaina līgums. Ir loģiski. Ja domājat par pārobežu noziegumiem, un priekšsēdētājs uzsau, uzskaitīja vairākas jomas, kurās pastāv Eiropas Savienības tiesība akti, kas regulē pārobežu noziedzības eh, apkarošanas aspektus. Bet, lai spērtu šo vēl vienu soli tālāk, mēs nevaram izmantot esošo līgumu. Es atbalstītu izmaiņas līgumā, bet uzskatu, ka tādā, bet ka pagaidām mums vajadzētu izvēlēties pakāpenisku pieeju un darīt tikai to, ko līgums mums ļauj. Priekšsēdētājs uzdeva jautājumu par finanšu interešu Eiropas Savienībā aizsardzību. Kāpēc kā tiesisko pamatu esam izvēlējušies 300, 325. pantu? Paskaidrošu vienkārši. Šis pants attiecas uz visām dalību valstīm. Vai jūs varat iztēloties uh, iemesls, kādēļ izsakāmies šeit, ir tādēļ, ka negribam uzbrukt eh, valstu eh, budžetiem vai, un nerunājam par noziegumiem, kas notikuši valsts iekšienē. Nē, te ir runa par ietekmi uz kopējo katlu. Vai jūs varat iztēloties, ka noziedznieki atsevišķās dalībvalstīs tiktu likti mierā? Vai ka mēs, gadījumā, ja viņi ir kaitējuši visas Eiropas budžetam? Ja būtu citas tiesiskais pamats, tad varētu paredzēt opt-out nepiedalīšanās iespēju atsevišķām dalībvalstīm. Pilnīgi noteikti tas nav īstais veids, kā darboties tālāk jo arī tad situācija būtu ārkārtīgi atšķirīga un novest pie iespējas noziedzniekiem noslēpties. 325. pantā ir runāts par pasākumiem, kas, citēju, darbotos kā novērsēji. Eh, tātad šis formulējums jau ir izmantots runājot par nopietniem noziegumiem un krāpš krāpšanas jomā, uh, un piesaukt šo pantu kā iespējumu pamatu kriminālu tiesībām. Paraudzieties, kā līgums ir attīstījies. Agrākie panti šai jomā izslēdza eksplicitā veidā pasākums, kas ietekmētu valstu krimināltiesību piemērošanu, bet tas bija pirms Lisabonas līguma. Atbilstošais pants Lisabonas līgumā neizslēdz. Vairāk neizslēdz valstu krimināla tiesību izmantošanu. Jā, to var izmantot eh, krimināla tiesībām. Un, kā jau iepriekš norādīju atbildot priekšsēdētājam, ir ļoti svarīgi visām dalību valstīm tikt iekļautām Pārkāpumi pret Eiropas Savienības budžetu nevar tikt salīdzināti ar citiem pārobežu nosiegumiem. Tie ir iekšēji pārkāpumi iekšēji Eiropas Savienībai, un e, to kontekstā ir jāraugās uz visu Eiropas Savienības teritoriju kopā. Atbildot uz jautājumu par to, kā dalība valstis valstu tiesību aktos iestrādās šādu direktīvu. Šāda problēma pastāv ar jebkuru direktīvu. Vienmēr pastāv jautājums par to, kā to transponēt. Protams, Komisija sadarbojas ar dalību valstīm transponēšanas laikā. Un ir arī dzen, ļoti skaidrs, ka komisija kā līgumu e, turētāja pārliecinās, e, vai direktīva tiek transponēta pareizi, un ja nē, tad var iejaukties ar Eiropas Savienības tiesas starpniecību. Priekšsēdētāja kungs, lai arī jūs vēlējāties nošķirt dažādas jautājumu tēmas, uzdotie jautājumi norāda, ka dažkārt ir grūti sadalīt tēmas pa kastītēm, jo, protams, tās savstarpēji ir saistītas. Sažentīnī kundze uzdeva jautājumu par tiesisko palīdzību un kādēļ pagaidām vēl nesam eh, šo jautājumu skatījuši paralēli ar jautājumu par piekļuvi advokātam. Uzskatu, ka tas ir galvenais no izskanējušiem jautājumiem. Es pilnībā piekrītu, ka tiesiskā palīdzība ir fundamentāli svarīgs elements taisnīgas tiesas kontekstā. Uh, Tā tas ir aprakstīts gan hartā, gan konvencijā. Direktīva pār piekļuvi advokātam vienmēr ir pievērsusies pamattiesībām par piekļuvi advokātam. Tiesiskās palīdzības jēdziens ir plašāks un Attiecībā uz to ir nepieciešams izstrādāt ietekmes izvērtējumu. Bet tas jau nenozīmē, ka mēs esam uh, pilnīgi pazuduši, ka nekāda nosacījuma par tiesisko palīdzību nevar tikt izmantot. Nē, tiesības saņemt tiesisko palīdzību ir paredzētas 6. konvencijas pantā un 47. konvencijas pantā tāpat. Balstoties uz šīm normām, dalību valstīm jau ir pienākums garantēt tiesības uz uh, tiesisko uh, atbalstu atsevišķos gadījumos, novēršot diskrimināciju starp Eiropas pilsoņiem. Turpinot analizēt šos dokumentus, esam konstatējuši, ka šīs eh, Eiropas eh, padomas eh, konvencijas normas tiek piemērotas ļoti dažādi un nevienmēr pilnībā. Deklarācijā, kas tika pieņemta jūnija padomē, paudu savu mērķi prezentēt juridisku instrumentu, kas būtu saistīts ar tiesisko palīdzību, lai nonāktu pie plašākas normas šai saistībā, bet apzināsimies, situācija ir ļoti sarežģīta, atšķirības starp dalību valstīm šai jomā ir lielas, un pirms rīkojamies, eh, pirms ķeramies pie ietekmes izvērtējuma, ir jāveic detalizēts pētījums, kurā ir jāizskata daudz dažādi aspekti, pirms mēs varam ķerties pie tiesību aktu priekšlikumiem. Šāds pētījums šobrīd notiek pie tā nopietni strādājam. Šis jautājums ir savukārt saistīts ar nākamo - par uzticēšanos. Mūsu sistēmā nav paredzēts aizstāt valstu tiesību aktus ar Eiropas tiesību aktiem. Mēs vēlamies paredzēt minimālo tiesību apjomu un celt tiltus starp Eiropas tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem. Tas ir uh, pamata un pamatelements, lai šī sistēma darbotos, ir uzticēšanās. Ja uzticēšanās nav, sistēma nedarbosies. To jau esam konstatējuši iepriekš piemēram, ar apcietinājuma orderi. Ja tiesneši lemj nepiemērot aresta orderi, jo neusticas tiesībām, kas tiek garantētas kaimiņu valstī, top skaidrs, ka jautājums par uzticēšanos ir pašā pamatā mūsu veicamajam darbam šai ziņā. Šī iemesla dēļ ir kļuvis eh, ļoti skaidrs tas, ka ir nepieciešams izveidot atšķirīgu monitoringa sistēmu. Izveidot uh, Eiropas Savienības tieslietu sistēmas. Kā zinat, Eiropas uh, pusgada laikā monitorēja ekonomiskās eh, izaugsmas novērtējuma eh, labā eh, ekonomiskus, sociālus jautājumus un novērtējam arī to, kā darbojas administrācijas. Kamēr palīdzējām valstīm, kas ir iesaistījušās programmā, izveidot un attīstīt uzticamu ekonomiku, Mēs konstatējam, ka pastāv tieša saikne starp to, ka nedarbojas vai slikti darbojas pilsoniskās uh, un administratīvās uh, tiesu lietas, uh, ka tas ir cieši saistīts ar nevēlēšanos ieguldīt dalību valstī. Šai brīdī radās doma. Eiropas pusgada ietvaros nevien iestrādāt elementus, kas būtu tiešā veidā saistīti ar uh, ekonomisko un sociālo dimensiju, bet tāpat iestrādāt arī elementus, kas saistīti ar uh, tiesiskuma uh, efektivitāti. Pagaidām ar eh, atbildīgiem Eiropas padomas ekspertiem esam izstrādājuši aspektus, lai e, analīzē un ieteikumos, kas tiek izstrādāti katrai valstī atsevišķi, paredzēt e, arī iespējas veikt reformas uh, civilās un komerclietās. Tas būs tās saucamais Justice Scoreboard. To parlamentā jau piesauc pagājušo nedēļu, iespējams atceraties. Par to e, paziņoja arī vakardien ministriem Vīnē, kur tikās 27 Eiropas Savienības dalību valsts un 20 Eiropas uh, padomes uh, e, e, pā, valstu pārstāvju. Tātad tas būtu pirmais solis. Otrais solis, lai palīdzētu mums izkļūt no uh, tās augtās Kopenhāgenes dilemmas, kā es to saucu. E, šī dilēma ir šāda. No vienas puses e, ir valsts, kas gatavojas iestāties, mēs cieši tās monitorējam un cenšamies panākt, ka tās izstrādā tiesiskuma sistēmas. Līdz ar to mēs cieši iesaistāmies procesā. Un e, šī brīdī, kad kandidāta valsts kļūst par dalību valsts, valstīm. Mūsu iejaukšanās kapacitāte krietni sarūk, jo starp pārkāpumu procedūru un septīto pantu nepastāv e, starp posma instrumenta. Līdz ar to tālāks Justice School būdus um, attīstība būtu kļūt par instrumentiem, kas ļautu mums e, iziet no Kopenhāgenes uh, dilemmas. E, nu, vēl izskanēja jautājums no Makarijas kundzes par uh, prokuroru un vai neatkārtosim darbu, ko jau veic Eurojust. Eurojust ir ļoti plaša valstu prokuroru sadarbība. Eurojust ir tiesības uzsākt arī ciešāku sadarbību. Un bieži vien konstatējam, ka jautājumos, kas saistīti ar noziegumiem pret Eiropas Savienības budžetu, valstu prokurori e, beidz darboties pie savas valsts robežām. Un, ja nākamajā valstī nepastāv noteikumi, kas konstatē kādu nodarījumu kā noziegumu, tad viņi vairs neko nevar darīt. Šī iemesla dēļ mums ir var, nepieciešams varēt definēt noziedzīgus nodarījumus e, un veicināt e, prokuroru ciešāku sadarbību. To vēlas panākt ar visiem padomus un parlamenta dokumentiem, kā arī komisijas dokumentiem, kuros ir norādīts, ka ir jānotiek attīstībai. Eirojust ir jāpārauga Eiropas prokurorā attiecībā uz līgumā paredzētiem elementiem. Tā ir pakāpeniska procedūra. Un es negribētu izlikties, ka nedzirdēju Mogetsjo kunga teikto, jo faktiski tas ir mūsu sistēmas pašā pamatā Eiropā. Šī iemesla dēļ arī visi mēdīji šobrīd apspriež, ko īsti nozīmē eh, brīvība radīt, brīvība būt satīriskiem, uh, kas ir eh, saistīta ar vārda brīvību un preses brīvību. Jā, tas ir viens no demokrātijas eh, stūrakmeņiem. Šī iemesla dēļ ir ļoti grūti līdzīgos gadījumos saprast, kāds ir vēlamais līdzsvars. Eh, manuprāt, ir ļoti skaidrs, ka runas eh, brīvība eh, un preses brīvība ir demokrātijas pamatā. Paldies, komisārs Kundze. Tagad mēs esam. Uh, jau nedaudz aizkavējušies savā darba grafikā. Mums līdz piecos jāpabeidz šā darba kārtības punktu izskatīšana, jo mums vēl ir palikuši vairāki svarīgi punkti atlikušai sēdes daļai. Tagad um, sāksim otro jautājumu kārtu, kurā ir pieteikušies vismaz desmit deputāti. Un es aicināju jā, vismaz 12 uh, eh, deputāti jau ir pieteikušies, tātad katram divas minūtes laika, un uh, pēc tam komisārs kundzei būs iespēja atbildēt uz uzdotiem jautājumiem par procesuālajām tiesībām un datu uzglabāšanu. Vārds vispirms Gucas kungam, kurš ir, eh, Tucas kungam, kurš ir atbildīgs par datu aizsardzības jautājumiem. Referents. Intveldes kundze. Man pavisam īs uh, komentārs. Uh, jums ir taisnība, bet papildus vēl tiem trim tematiem, ko jūs pieminējāt, ir vēl citi uh, jautājumi, kas būtu apspriežami, kas ietilpst komisārs kompetencē, bet es uh, priekšsēdētājs. Jā, protams, deputātu ziņā ir tas, par kādiem jautājumiem viņi runā. Pirmajā jautājuma kārtā runājām par Eiropas Savienības finanšu interesēm un prokuroru, bet vēl jau ir citi jautājumi, un jūs varat, protams, paši izdomāt, par ko jūs vēlaties runāt. Tagad vārds Tucis kungam. Jā, paldies priekšsēdētāju, un es pievērsīšos, kā jūs to varējāt nojaust, datu aizsardzībai. Ir, uh, pa, gribu pateikties komisija un komisāras Redingas līdzstrādniekiem un komisārai pašai par izcilo sadarbību, kas mums ir bijusi šajā jautājumā. Uh, Es tikai varu atkārtot komisāras Redingas teikto par to, ka mūsu darba grafiks ir ļoti saspringts. Mēs gribam to ievērot, bet um, kvalitāte tomēr ir svarīgāka par termiņiem. Un uh, Eiropas parlaments dara visu, kas ir tās spēkos, lai nodrošinātu augstu darba kvalitāti. Jūs uh, jau pieminējāt uh, par to, ka esat izvēlējusies regulu, nevis direktīvu šajā jomā. Mēs varbūt vēlētos, lai vienā dokumentā, vienā regulā būtu iekļauti visi datu aizsardzības aspekti, nevis šeit būtu direktīva un regula. Bet uh, parlaments uztver šos abus uh, likumdošanas priekšlikums kā vienotu pakotni, un, ja nepieciešams, parlaments šādu pieju arī aizstāvēs. Ko es ar to gribu teikt? Mēs esam dzirdējuši dažādus signālus no padomas. Vairākas dalību valstis uh, diez kā nevēlas turpināt darbu pie šīs direktīvas. Jautājums, uh, ko jūs mums varat teikt par uh, sarunām padomē datu aizsardzības jomā, kādi ir padomes nolūki un dalību valstu nolūki un kādi ir komisijas plāni, ja netiks saņemts īpaši labas ziņas par to no padomes. Otrs jautājums par regulu. Tas ir ļoti plašs jautājums, daudz, jautājumu, daudz kas ir apspriešams šai sakarā, par to kolēģi noteikti runās, bet es vēlētos pievērsties deleģētajiem aktiem. Jūs noteikti zināt, ka Eiropas parlamentā referenti un ēnu referenti neuzskata sniegto komisijas sniegto pamatojumu par deleģētiem aktiem kā pietiekamu. E, manuprāt, būtu šis jautājums vēlreiz jāizvērtē, vai vispār šādi deleģētie akti ir nepieciešami, vai tie ir nepieciešami tik lielā skaitā. Mēs gribētu arī jautāt komisijai, vai jums ir e, kāda doma par to, kā varētu aizpildīt likumdošanas plaisu e, šim jaunajam mehānismam, ņemot vērā tehnoloģijas progresu. Galskundze. Jūs nu pat pieminējāt komisijas um, tātad darbā divus svarīgus jautājumus. Pirmkārt, Eiropas aresta orderi. Ja augstākā tiesa atsakās to izpildīt, vai ir kāda iespēja nosūtīt lietu Eiropas Savienības tiesai, vai tas varētu būt kāds risinājums. Man radās tāds iespējas, ka jūs domājat par šādu risinājumu. Un otrs, otra lieta - Kopenhāgenes dilema un uh, tieslietu kontrols uh, saraksts ir eh, tika izvirzītas prasības Kopenhāgenes kritērijos eh, rūpēties par mazākumu tausību, tautību tiesību ievērošanu. Ja tagad ir, eh, ja varētu būt šāds tieslietu kontrols saraksts, varbūt tajā būtu jāiekļauj arī jautājumi par minoritātēm, jo tas ir ļoti būtisks jautājums. Uh, Gijoms kundze, paldies priekšsēdētāji. Es uh, gribu uzdot jautājumu par tā saucamo ceturto jautājumu kārtu, un man tagad rodas šaubas, vai vispār mums šāda kārtība, kārta notiks. Un tāda Ja, ja tāda būs, tad uzdošu jautājumu. Bet es gribēju runāt par Romu jautājumu, jā. Nu, labi. Tā tad. Uh, Redingas kundze, gribu izmantot jūsu klātbūtni, lai pievērstos jautājumam, kas jau ir diskutēts daudz par uh, Uh, to, ka mm, mēs, mums ir jāizvērtē uh, tās, cik efektīvi tiek izmantoti Eiropas Savienības līdzekļi. Tas nevienmēr tā ir. Vai ir gadījumos, ja administrācija nav spējusi piešķirt to finansējumu izmantot pilnībā, kā jūs uh, esat iecerējuši pārvarēt grūtības, kas rodas noteiktām administrācijām fondu izmantošanā. Otrakārt, par nacionālās integrācijas stratēģijas nesaistošo raksturu. Tā tika apstiprināta pirms dažiem mēnešiem, Vai gribēju jautāt, vai jūs sekosiet, kā tiek īstenot šīs stratēģijas un kā tiks izvērtēts sasniegtais progress Romu integrācijas jomā? Un visbeidzot gribētu zināt, vai ir paredzēti kādi risinājumi Eiropas līmenī attiecībā uz ekonomisko integrāciju un arī par iespējamu sadarbību mikrokredītu jomā, tāpat uh, par cilvēku informēšanu par migrācijas jautājumiem, lai novērstu cilvēku tirzniecības risku un uh, par uh, tādiem risinājumiem, kas nav represīvi. Paldies! Man arī ir jautājums par Romiem. Saka, saka jauna nākošā deputāta. Ir bijusi panākta vienošanās starp Franciju un Rumāniju kādreiz, ko jūs par to domājat. Nākošais jautājums ir par datu aizsardzību un Eiropolu. Eiropa Eiropola vēlas panākt mazāku datu aizsardzības līmeni, grib nodrošināt datu apmaiņu ar privātiem, uh, vē, privātām organizācijām, trešajām valstīm veidot kopīgu datubāzi, manuprāt, tas ir nezināmā mērā pretrunā datu aizsardzības direktīvai. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt, kā jūs to uh, vērtējat, varbūt, ka šie jautājumi tomēr saskan ar, ar datu aizsardzības prasībām. Enču kungs. Paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi gribu uzdot jums trīs jautājumus. Pirmkārt. par ierosinājumu izveidot Eiropas tiesiskuma instrumentu, ko jūs e, ja, izteicāt Strasbūrā. Vai jūs e, atbalstāt šo priekšlikumu? Nākošais jautājums par Romiem. E, risinājumam. Nav jābūt tādam, ka atbildība tiek uh, novelta uz uh, dažām dalību valstīm. Risinājums ir meklējams Eiropas uh, līmeņa sadarbībā, un šajā sadarbībā ir jāiesaista paša Romu kopiena. Romiem neviens nekad neko nav jautājis. Šai procesā ir jāiesaist arī pašvaldības uzņēmēji valstīs un izcelsmes valstīs. Manuprāt, eh, Romu integrācijas jautājums nekad netiks atrisināts, ja mm, nenotiks patiesa sadarbība visos līmeņos. Un trešais jautājums ir par Rumāniju un Bulgāriju un eh, to dalību Schengenas zonā. Uh, manuprāt, pašreizējā nostāja ir diezgan bīstama, jo nav. Esmu dzirdējis, ka Briselē uh, tiek izvietoti Leopoldu parkā uh, ksenofobi. Uh, plakāti aicinot neuzņemt Rumāniju un Bulgāriju Schengen zonā. Manuprāt, tā ir ļoti bīstama nostāja. Uh, mana komisija varbūt nedaudz, man nostāja atšķiras nedaudz no komisijas nostājas, jo komisija nekad oficiāli nav bijusi Ždanoks kundze. Es arī gribējos, uh, at, gribēju atsaukties uz jūsu paziņojumu uh, pagājušajā nedēļā Strasbūrā par uh, tiesiskumu garantēšanu 27. Eiropas Savienības dalību valstīs. Varētu jūs varbūt paskaidrot nedaudz sīkāk, ko jūs ar to domājat, vai ne tikai taču prokurora institūcijas izveidi manuprāt, ir jāizveido uzraudzības mehānisms par līgumu īstenošanu un pamattiesību hartas īstenošanu. Jūs zināt, ka pastāv šķēršļi, un varbūt jūs varētu pateikt, ka esat iecerējusi tos pārvarēt. Gēnces kundze, jā, paldies. Man ir divi jautājumi. Es gribēju noteikti uzdot jautājumu par šo tiesiskuma kontrols sārakstu un Kopenhāgenes dilemmu, bet uh, es gribēju arī jūs lūgt uh, nedaudz sīkāk pastāstīt par šo tiesiskuma kontrols sārakstu. Vai jums ir uh, kāds uh, rīcības plāns, kā risināt Kopenhāgenes dilemmu. Nākošais jautājums ir saistīts ar Romu jautājumu. Tiek apkopoti dati no Pasaules bankas, ANO attīstības programmas un citām organizācijām, bet šis ziņojums netiek uh, uh īpaši publiskots dalību valstīs. Varbūt vajadzētu iesaistīt šīs organizācijas Pasaules banku, ANO attīstības padomi un citas eh, šajā darbā. Tas varētu veikt kaut ko vairāk nekā tikai datu apkopošanu. Jautājums arī, kā jūs interpretējat savākto informāciju un kā jūs to izmantojat. Uh, kā jūs īstenojat dialogu ar dalību valstīm un kā tiek īstenot Roma, Romu stratēģija dalību valstīs. Intvelds kundze. Pirmkārtām es vēlētos uh, aicināt Redingas kundzei pastāstīt par datu aizsardzības pakotni. Šķiet, ka tā ir divas kājas, bet pašlaik tā lec tikai uz vienas kājas. Tātad uz regulas kājas, bet cik tās saprotu, tad pie direktīvas tagad eh, padomi sāk strādāt. Taču es uztraucos par to, ka mm, šī līdzsvara diemžēl nebūs. Vajadzētu domāt par to, kā nodrošināt uh, tieslietu sadarbību. Ir jānodrošina arī laba datu aizsardzība, savādāk no tā visi nebūs nekādas sēgas. Es gribētu dzirdēt, ko domā komisija par šiem jautājumiem. Tāpat arī mums ir jādomā par datu aizsardzības starptautisko dimensiju. Tas ir ļoti problemātiski, un, diemžēl, ar pašreizējo datu aizsardzības pakoti mēs to nenodrošināsim. Mēs zinām, ka jau tagad datiem var piekļūt, un tos var arī paņemt Eh, pat eh, trešās puses no trešajām valstīm, un šeit mums nav nekādas kontrolas. Te nav runa tikai par ASV, bet arī par Ķīnu, Indiju un citām milzīgām tirdzniecības vēlāstīm. Tāpat kā pārējie kolēģis, labprāt dzirdētu mazliet vairāk par uh, Romu izraidīšanu no Francijas, kas notika pavisam nesen. Un tāpat arī es vairāk dzir, labprāt vairāk dzirdētu par to, vai komisija domās par um, lesbiešu, geju un transseksuāļu tiesībām. Ždanakas kundze lūdzu. like to ask a few questions. One is, of course, on France. Where are we now? Uh... Sēdās Jārokas kundze. Tāpat arī jādomā noteikti ir par Romu stratēģiju Eiropā kopumā, ne tikai par Franciju. Ja runa par Romiem, es vēlētos vēlreiz norādīt, ka ir pienācis laiks runāt par to, ko mēs darīsim daudzgadu finanšu schēmas laikā. Ir pārāk daudz dažādu jautājumu, kas nav atrisināti. Diez vai mēs atrisināsim visas problēmas vienkārši izdarot nelielus grozījumus darba programmās. Noteikti šeit ir vajadzīga daudzveidīga pieeja, vai jūs to apskatīsiet nākamajā progresa ziņojumā, un kad tas būs gatavs. Par romiem es gribētu dzirdēt par darba grupu lomu komisijā. Man šķiet interesanti tas, ka jūsu ģenerāldirektorāts pārskata visu Eiropas Romu stratēģiju, un tajā pašā laikā ir ģenerāldirektorāti, kas gatavo programmas, par kurām neviens neko nezina. Tā skaitā arī jūsu darbinieki. Vai šī darba grupa varēs spēlēt šeit kādu lomu, vai Eh, visa komisija būs informēta par šo programmu. Šorīt eh, runājām par Ždanakas kundzes ziņojumu par pamatiesību aģentūru, un tā galu galā ir galvenā monitoringa iestāde Romu jautājumos. Mums ir eh, radies iespējas, ka šīs aģentūras uh, uzdevumi ir pārāk plaši, šī aģentūra netiek ar tiem galā. Es domāju, ka pagājušās gads mums jau pierādīja, cik ļoti nozīmīga ir tāda pareiza kontrole, un es labprāt dzirdētu jūsu viedokli Romu jautājumā. Paldies, uh, Romero kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos piedalīties pirmajā jautājuma kārtā. Šī pirmā jautājuma kārta, diemžēl, aizņēma pārāk daudz laika, un tagad mums ir atlicis pārāk maz laika runāt par citiem jautājumiem. Es vēlētos mazliet papildināt to, ko teica Argentīnī kundze. Mums ir jādomā arī par to, ko atbildēja Redingas kundze. Šīs atbildes diemžēl neietvēra neko par to, vai šajā likumdošanas periodā mēs domāsim par tiesību pilnveidošanu. Kas tad īsti šeit ir paredzēts? Jā, tika gatavota ceļu karte, ja runa par procesuālajām tiesībām, taču dalībvalstis par to nevienojās. Un tagad eh, mēs runājam arī par piekļuvi tiesiskai palīdzībai, jeb advokātam. Nu, šis temats, protams, ir tāds ļoti sarežģīts, taču ir jau gatavi pētījumi. Jāatcerās, ka šis temats ir ļoti sarežģīts, un tieši tāpēc arī komisija nāktos par to domāt. Jāatcerās, ka. Uh, pamatiesību hartā netiek nošķirts tas, vai cilvēkam tiesā palīdz advokāts vai vienkārši jurists. Protams, tas, ko jūs minējāt, mūs uzturēsa bažas. Tāpat arī mums ir jādomā par spriedumu Eiropas ārestu ordera jautājumā. Protams, komisija ir līgumu sardze. Kādus lēmumus komisija tagad pieņems un vai ir paredzētas kaut kādas iniciatīvas attiecībā uz Eiropas āresta orderi? Jā, protams, mums ir ļoti maz laika, taču es labprāt uzdot vēl jautājumu attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. Programmā, kur bija runa par budžetu, nekas netika runāts par cietušo aizsardzību. Protams, ir Dafne programma, taču Redingis kundze būtu ļoti labi un apsveicami, ja šī cietušo programma tiktu prezentēta. Atcerēsimies, ka Dafnes programmai budžets ir tieši tāds pats kā pagājušo gadu. Kopš 2007. gada šie līdzekļi nekad nav palielināti. Jā, protams, ir pievienāta cīņa pret narkotikām, tiek runāts par veselības aizsardzību, taču es domāju, ka mums vajadzētu īpaši aizsargāt sievietes. Ja šie līdzekļi būtu iekļauti programmā, tad, ja šie, ja šie temati būtu iekļauti programmā, iespējams, ka arī līdzekļi būtu piešķirti. Jā, ja runa par laika grafiku, tad, protams, tāpat kā plenārsēdē, priekšsēdētājiem ir jādomā par to, cik katram tiek atvēlēts laika. Un mums ir jādomā arī par to, ka ir jāuzdod ne tikai jautājumi, ir jāuzklaus arī atbildes uz šiem jautājumiem. Tā kā mums šeit ir trīs dažādi temati, tad es centos organizēt laiku tā, lai um, komisāri varētu atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Jāatcerās, jā, ka pirmā jātām kārta aizņēma mums veselu stundu un 15 minūtes. Tagad mēs cenšamies risināt visus pārējos jautājumus, arī tos jautājumus, kas parādījās sākotnējās diskusijās. Esam uzklausījuši šos jautājumus par romiem, taču ir jāatcerās, ka Mums ir atlicis vēl mazliet laika, tā kā, ja kādam ir kāds degošs jautājums, tad eh, lūdzu došu jums vārdu, lai jūs to varētu uzdot. Es kā priekšsēdētājs cenšos nodrošināt to, lai visi komitejas deputāti varētu uzdot savus jautājumus. Taču mums ir eh, jāpieturās mm, pie darba kārtības. Mums ir jārespektē arī citu cilvēku laiks. Bieži vien mūsu darbā gadās tā, ka deputāti uzdod jautājumu, pēc tam dodas prom un neuzklausa ne citu deputātu jautājumus, ne arī atbildes saviem jautājumiem. Nē, kamēr runātāja. Nu, šī ir jau piektā vai sestā reize, kad es izdaru kopsavilkumu par faktiem, kas, manuprāt, ir tādi šokējošākie uh, jautājumi Eiropas Savienībā, ja runa par tiesisko sadarbību krimināllietās. lietās. Esmu ļoti priecīga, ka šeit piedalās gan Kinga Gāla, gan arī Ungārijas deputāti. Es patiešām atvainojos tiem, kas jau ir dzirdējuši šīs šokējošās lietas faktus. Tātad šeit ir runa par īrijas Ungārijas lietu. Īrijas pilsonis ieradās Ungārijā, un tas bija tiešām tāds uh, šausmīgs gadījums, kad viņš pilnīgi bezprātīgi brauc ar automašīnu un nobrauca divus bērnus, um, divgadīgu un piecgadīgu bērnu, kas kopā ar vecmāmiņu stāvēja uz ietvest. Mātei un tēvam uzreiz gāja bojā divi bērni, tikai tādēļ, ka kāds šoferis uh, brauca pilnīgi bez uh, sajēgas. Abi divi bērni gāja bojā. Ungārija pieļāva, ka šis īrijas pilsonis dodas atpakaļ uz īriju. mēs eh, notiesājām viņu uz trīs gadiem cietumā. Šis cilvēks tagad atrodas īrijā, un īrija atsakās gan izdot šo cilvēku Ungārijai, gan arī izpildīt viņa sodu. Tātad šis cilvēks ir uz brīvām kājām, un noziegumam vispār nav sekojis sots. Komisāris kundze, jūs eh, tikāties ar Ungārijas tieslietu ministru pirms divām mēnešiem. Ungārijas avīzes bija pilnas ar jūsu foto Ko jūs panācāt eh, šajā lietā? Jūs esat eh, lielā cietušo tiesību aizstāve. Ko jūs tagad teiksiet šiem vecākiem? Vai viņiem ir piekļuvē uh, eh, juristām? Vai viņi var kaut ko darīt? Es šeit atsaucos uz Galas kundzes jautājumu, vai viņi var griezties Luksemburgas tiesā vai Strasbūras tiesā. Jūs, kā vadošā tieslietu uh, aizstāve Eiropā, ko jūs viņiem atbildēsiet, kas viņus pārstāvēs, vai viņiem ir piekļuve advokātam Eiropas Savienības sistēmā? Galu galā jūs tā iestājaties par cietušo tiesībām. Kāds ir jūsu viedoklis par šo lietu, komisārs kundze? Sīpēles kundze, lūdzu. Nu, jā, kaut kas īsti nenostrādāja attiecībā uz laika iedalījumu. Šeit nav runa par to, ka mums ir par maz laika. Nu, ja pat ja mums būtu četras stundas, mums liktos, ka laika nepietiek. Es domāju, ka mums kā deputātiem vajadzētu būt disciplinētākiem, vajadzētu koncentrēties uz tiem tematiem, kas šeit ir pieteikti. Pretējā gadījumā mēs nesaņēsim eh, reāls atbildes uz nevienu no jautājumiem. Es vēlētos uzdot divus īsus jautājumus. Uzskatu, ka debatēs mēs bieži vien aizmirstam par dalību valstīm. Jā, Sargentīni kundze ir ļoti labi runāt par procesālajām tiesībām, bet mums vajadzētu skatīties arī tālāk. Ja runa par Eiropolu, tad bieži viena tiek runāts par datu apkopošanu, datu apstrādi, arī tiesu jomā. Šeit es, protams, domāju direktīvu. Bet, ja ir runu par, runa par datu aizsardzību, tad bieži vien dalība valstis šeit spiež uz bremzes pedāļa. Ko mēs darīsim, lai aicinātu dalību valstis rīkoties? Ko darīs komisija, lai uh, kaut ko darītu, lai attiecībā uz šo vainīgo tiesībām kaut kas tiktu darīts lietas labā. Uzskatu, ka parlamentam un komisijai vajadzētu runāt skaidrākā valodā. Nedrīkst būt tā, ka mēs uh, tikai vācam datus pilnības jebkāda mērķa, un pēc tam mēs uh, aizmirstam par šiem cilvēkiem. Mums vajadzētu atcerēties, ka Eiropa varēs funkcionēt tikai tad, ja dalība valstis arī iesaistīsies šajā darbā un uh, nebremzēs visus procesus. Došu tagad jums vārdu atbildēt uz šiem uzdotiem jautājumiem. Komisārs Kundze, lūdzu, jums vārds. Centīšos darīt visu, kas ir manos spēkos, priekšēdētāji. Kā jau jūs zināt, uz, uz jautājumiem ir jādod reāls atbildes. Datu aizsardzība. Šeit man ir pilnīgi skaidrs plāns. Cīnīšos par pakotnes pieju. Protams, dažas dalībvalstis negribīgi pilda komisijas priešlikumu. Protams, daži centās sākumā izfiltrēt šo direktīvu. Centās, lai uz galda būtu tikai regula, taču šajā oficiālajā sanāksmē, kur piedalījās arī jūsu priekšsēdētājs, mums izdevās to apstādināt. Gan man, gan arī jums vienmēr ir bijis skaidrs, ka tieši pamatojoties uz līgumu, gan komērclietās, gan privātās lietās, gan valsts lietās, tiesības ir vienādas. Līgums šeit nenosaka neko atšķirīgu. Tieši tāpēc mēs arī piemērojam līgumu. Otrs. Mums ir jāpaplašina direktīva, lai šeit tiktu ietvērtas arī iekšlietas, lai tiesība aizsardzības iestādes dalībvalstīs rīkotos šādos gadījumos. Tas tiek kritizēts dalībvalstīs, bet tad, kad es runāju tiesībās sardzības iestāžu pārstāvjiem, tad es dzirdu kaut ko pavisam citu. Viņi saka, ka savā ikdienas darbā mēs nevaram nošķirt vietējos datus no tādiem datiem, kuriem ir pārobežu nozīme. Mums būtu jādara dubults darbs, ja mēs vēlētos šos datus nošķirt. Abu veidu dati atbilst vienādiem noteikumiem, tieši tāpēc es nesaprotu dažu iekšlietu ministru loģiku, kuri cenšas uzlikt administratīvu slogu savām tiesības aizsardzības iestādēm. Īsnībā tam nav nekādu rezultātu balstoties uz līgumiem. Esmu to ļoti skaidri paudusi, arī jūs esat eh, to pieminējuši, un tas ir ļoti labi. Deliģēto aktu jautājums. Uzskatu, ka, ja jau ir šādi jautājumi, kur parlaments ir vienojies ar padomi, tad eh, šis ir viens no tādiem jautājumiem. Gatavojot tiesību aktus, ir jānodrošina, lai šie tiesību akti būtu paši labākie. Tas pēc tam ir jāakceptē. Bet, ja tiek gatavota regula, tad te ir jābūt tieši piemērojamai. Jūs noteikti zināsiet, ko tas nozīmē. Mums, mēs nevēlēsimies atgriezties pie šī jautājuma ik pēc sešiem mēnešiem, lai šos tiesību aktus grozītu. Tie ir runa par tehnoloģiski neitrālu tiesību aktu. Tas ir jāpiemēro tā, lai katru reizi nebūtu viss jāreformē no pašiem pamatiem. Tieši tāpēc esmu izmantojusi tā saucamos deleģētos aktus un īstenošanas pilnveres, kas ir paredzētas Lisabonas līgumā. Tas nav kaut kas tāds, ko komisija ir izdomājusi, lai atņemtu padomēji varu. Ja jūs paskatīsieties, kur esmu šos deleģētos aktus ielikusi tekstā, tad katru reizi šeit ir runa par eh, tādiem elementiem, kas nav svarīgi, kas nav stratēģiski. Protams, mums ir vienmēr diskusijas ar padomu parlamentu par to, kas ir strateģiski elementi. Iespējams, ka mana izpratne par tiem atšķiras no jūsējās. Protams, mēs par to varam spriest. Taču savā procedūrā es skaidri vēlējos norādīt uz to, ka svarīgi un strateģiski elementi nav jāiekļaut deleģētajos aktos. Galvenokārt šeit ir runa par tādiem tehniskiem elementiem, kas var mainīties un kas var izraisīt ķēdes reakciju. Mums ir jāskatās uz to, kas ir iekļauts jaunajā līgumā. Šie deleģētie akti var tikt eh, izmantoti tikai balstoties uz līgumiem un uz likumiem. Mēs skatāmies arī uz eh, padomas un parlamenta nolemto. Nav tā, ka komisija šeit sēdētu kaut kur viena pati un eh, censtos kaut ko uzgrūst pilsoņiem. Uh, Nu, tas ir iekļauts eh, šajā kastītē, un, protams, mēs varam par to runāt. Mēs varam spriest par to, vai esmu gājis pārāk tālu vai nē. Šīs pilnvaras var tikt izmantotas tikai ar dalībvalstu un parlamenta kontroli. Regulas eh, pilna piemērojamība nav atkarīga no šīm pilnvarām. Kā jau es minēju, man tā bija tā saucamā sarkanā līnija, Viss, kas ir būtisks, ir iekļauts regulā patiešo. Mums būs iespēja par to parunāt. Jautājums par trešajām valstīm. Jā, zinu. Viens no iemesliem, kāpēc mums ir jānodrošina spēcīgas Eiropas tiesības ir tāpēc, lai mēs varētu stāties pretī citiem pasaules reģioniem, kā kontinents ar kontinentāliem noteikumiem. Ja mēs rīkosimies katrs atsevišķi, tad mēs nepanāksim nekādus spēcīgus rezultātus. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi šādi spēcīgi tiesību akti. Tagad par jaunajām institūcijām, nu, par eiro just un tā tālāk. Manuprāt, viss ir skaidrs. Eiropas eh, Savienības institūcijas eh, regulā. Tiklīdz ir pieņemti jaunie tiesība akti, to darbība tiks pielāgota. Tas nu būtu skaidrs. Tas pats attiecas uz tādām aģentūrām kā, piemēram, Eiropol. Jau 2012. gada paziņojumā paziņojam, ka uzsāksim konsultācijas ar visām iesaistītajām pusēm, kas tiks noslēgtas līdz gada beigām. Netiks piemērot nekādi izņēmumi, vispārīgi pieņemtajiem likumiem, kas attiec uz visiem Eiropas Savienībā un uz visiem, kas vēlas sadarboties ar Eiropas Savienības pilsoņiem. Atbildot uz jautājumu par Eiropas arestā orderi. Kādēļ gribam Eiropas mēroga lēmumus, kopienas lēmumus un ne starpvaldību lēmumus. Tieši tādēļ, e, ka pastāv šādas, šādi izņēmumi, dažāda likuma piemērošana, mēs gribam to novērst. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā paredzām iespēju to novērst. Esmu jau nepacietīga, arī jūs tāpat, bet tikai divu pēdējo gadu laikā ir iespējams izstrādāt Eiropas Savienības eh, tiesību aktus. Līdz tam bija tikai starpvaldību vienošanās. Tagad vairums jūsu kritikas faktiski ir jāadresē dalībvalstīm, kas izmanto starpvaldību nolīgumus, kas, kā zinām, uh, darbojas eh, veidā, kas ir tālu no ideāla. Labākais, ko šādos gadījumos varu darīt, ir darīt visu, kas ir manos spēkos, strādājot starp divu dažādu valstu pretrunīgiem viedokļiem. Es nevaru nospiest svaru kausus par labu vienai vai otrai pusē. Priekš tā mums vajag Eiropas Savienības tiesību aktus un tādēļ par tādiem cenšamies pārvērst daudzas normas. Šī iemesla dēļ 2014. gadā tiks lisabonizēti visi starpvaldību eh, noteikumi. Eh, nu, tas droši vien būs ļoti jautri pēdiņās. Tas nozīmēs, ka automātiski visi starpvaldību nolīgumi pārvērtīsies par Eiropas Savienības tiesību aktiem. Joprojām būs daudz jādiskutē ar dalību valstīm par šīm problēmām. Kopenhāgenes kritēriji Un jautājums par eh, tiesu iestāžu darbību, par minoritāšu tiesībām, par cīņu pret korupciju, te varētu turpināt šo uzskaitījumu. Es jau teicu, ka es nožēloju, ka mūsu rīcībā nav instrumentu, kas ļautu dalību valstīs rīkoties šai ziņā. Tieši tādēļ ir nepieciešama Eiropas Savienības tiesība akti, kas ļautu mums rīkoties, ja ir pieļautas kļūdas Tieši tādēļ es atkārtoti aicināju izvēlēties pakāpenisku pieju, ieviešot tā saucamo scoreboard, kas novest pie vienkāršas un uzticamas tiesu sistēmas, kas sniegtu ekonomiskus ietaupījumus. Tādēļ mums vajadzētu Justice Scoreboard iekļaut arī mūsu diskusijās par ekonomiku, runājot par Eiropas eh, pusgadu. Tiklīdz tas tiks ieviests otrajā posmā, eh, varētu to attīstīt par, par Justice Scoreboard, kurā iekļaut arī citus uh, tiesiskās sadarbības aspektus, kas na, tiešā veidā neietekmē ekonomiskos aspektus. Šengena. jautājuma uzdevējs ir izgājis no zāles, tomēr uz jautājumu atbildēšu, jo tas ir nozīmīgs. Par šo tēmu pastāv daudz neskaidrību. Kā zināt, komisija veic tehnisku analīzi, lai pārbaudītu, vai dalība valsts ir tehniskā gatavībā uz savām robežām pievienoties Schengens sistēmai, galvenokārt runājot par ārējām robežām. Tā pārbauda, vai tās ir gana labi aizsargāts tehniskā līmenī. Šīs darbs ir paveikts, un komisija ir skaidri pateikusi, ka divas dalība valstis, eh, Rumānija un Bulgārija, ir tehniski sagatavotas. Politiskais lēmums ir jāpieņem dalību valstīm ar vienbalsīgu balsojumu. Tas lēms nevis par tehniskiem, bet par politiskiem aspektiem. Un šajā situācijā varat iztēloties, un domāju, ka arī varat konstatēt jau šodien ministru sanāksmēs, tiekoties iekšlietu ministriem Šis jautājums ir izņemts no darba kārtības, tā izskatīšana ir tikusi atcelta, Līdz ar to jūs varat iztēloties, kā notiek politiskās diskusijas par Schengenas tālāku attīstību, kādas uh, diskusijas par to notiek dalību valstīs. Pēdējais jautājums par romiem. Pamatiesība aģentūra Vīnē ir ļoti nozīmīga institūcija. Tā strādā ar svarīgiem jautājumiem un sniedz arī lielu atbalstu man, jo es pati detalizēt šos jautājumus nepārvaldu. Man ir nepieciešams gūt šo uzticamo analīzi, uzticamo informāciju, ko saņemam no pamatiesību aģentūras jeb FRA Fundamental Rights Agency. Ar dažām dalībvalstīm mums nav eh, vienprātības attiecībā uz to, kādai jābūt aģentūras darba programmai un kā tai jādarbojas. Kā zināt, dalību valstīm ir eh, padomē vienprātīgi, eh, vienbalsīgi jāapstiprina aģentūras darba programma. Līdz šim tās ir atteikušās FRA darba programmā iekļaut uh, tiesu iestāžu un policijas sadarbību krimināllietās. Dalībvalstīm ir tiesības tā rīkoties, un man ir savukārt tiesības vērsties pie aģentūras un lūgtai pildīt uzticētos uzdevumus. Protams, ka par to vēl var turpināt diskutēt ar dalību valstīm. Tālāk Dafnes programma. Komisijas mērķis nav pārtraukt Dafnes programmu. Komisija aicina to turpināt tiesību un pilsoniskumu programmas ietvaros, kur tiek turpinātas eh, programmas Dafne, pamatiesības, pilsoņu programma un eh, divi elementi no progresa programmas, tātad pret diskriminācijas un dzimumu līdztiesības programmas. Uh, Mērķis ir izstrādāt sinerģiju, vienkāršot procedūru un beigās panākt, ka ir vairāk naudas eh, projektu veikšanai. Šī ir viena no programmām, eh, kurās komisija nav plānojusi ieviest samazinājumu. Kas notiks? Eh, padomē un parlamenta par to diskutējot, nu to mēs vēl nevaram paredzēt. Bet komisija visās programmās, kur ir runa par tiesībām, pilsoniskumu, sieviešu tiesībām, ir paredzējusi nemazināt pieejamo finansējumu. Un plānojam pievienot atsevišķus konkrētus mērķus Dafne programmā attiecībā uz pilsoniskuma uh, programmu to varētu panākt komisijas pārunās. Līdz šim gan mēs nevēlējāmies to darīt šādā veidā, bet kategoriski pret to arī dzant neiebildīšu. Ja likumdevēji padomu parlaments tā vēlas rīkoties, tad kāpēc gan nē? Tālāk. Eh, leju, lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesības. Kā zināt, manā ceļa kartē koncentrējamies pirmkārt uz Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu, uz diskriminācijas novēršanu, eh, balstoties uz personas eh, dzimumu piedarību. Tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem. Uh, Um, Eiropas Savienības tiesību aktos. Esmu uzsākusi pārkāpumu procedūru dalībvalstīs, kuras nav pareizi īstenojušas brīvas pārvietošanās direktīvu šai uh, jomā. To esmu darījusi ļoti skaidrā veidā gadījumā, ja ir konstatēta diskriminācija pret uh, Eh, šīs grupas cilvēkiem. Esmu izstrādājis arī priekšlikumu civiltiesību jomā dot tiesības visiem pāriem. Eh, kā zināt, eh, mani priekšlikumi vienmēr neņem vērā dzimuma aspektu. Līdz ar to mēs gribam dot iespējas un tiesības visiem, piemēram, runājot pār laulības īpašumtiesībām. Komisija izskata šo jautājumu Un, protams, tad ir jānotiek arī diskusijām starp parlamentu un padomēm, izskatot šos pašus jautājumus. Tiesiskā palīdzība. Jau iepriekš paskaidroju, ko darām un kādēļ. Mums ir nepieciešama analīze. The analysis, the, uh, the studies. Kādēļ ir nepieciešams izstrādāt pētījumus? Līdz šim reāli pētījumi nepastāv, Un, ņemot vērā esošo situāciju mums novērtē, mēs nevaram izstrādāt eh, eh, juridisku priekšlikumu. Bet es to vēlētos darīt, un eh, es esmu norādījusi melns uz balta, ka 2016. gadā to arī darīšu. Tālāk par romiem. Yes, the situation is not satisfying. Situācija nav apmierinoša. Šķiet, ka dalība valstis nav pilnībā vai apmierinošā veidā ieviesušas un īstenojušas valstu stratēģijas romiem. Pastāv problēma ar šo iedzīvotāju integrāciju. Problēma pilnīgi noteikti atrisināta nav. Joprojām romu, daudzi no romu bērniem neiet skolā. Kas ir sākuma punkts? Ja gribat novērst problēmas atkārtošanos nākamajā paudzē. Vasarā, augustā, Es ļoti nopietni diskutēju ar kolēģi no Francijas valdības, ar Francijas iekšlietu ministru. Un eh, ņemot vērā mūsu diskusijas, jaunais Francijas likums par brīvu pārvietošanos ir stājies spēkā. Tas gan neatrisina integrācijas problēmu. Tas attiecas tikai uz personas, individu, Eiropas pilsoņu tiesībām netikt izsūtītam no kādas dalībvalsts tiesai neiejaucoties un um, ignorējot uh, individa tiesības tikt uzklausītam pirms tiesa pieņem lēmumu. Šī iemesla dēļ tiks darīti vairāki elementi. Pirmkārt, valstu romu stratēģijas tiks izanalizētas, kā solīts, kā iespējams jau arī atcerāties, pagājušajā reizē jau prezentēja, kādas dalībvalstis ir izstrādājusi stratēģijas romiem, un es jums norādīju, ka izanalizēsim dalībvalstīs notiekošo šo stratēģiju saistībā analīzē e, turpinās un drīzumā tiks noslēgta. Pagaidām, kad man rodas priekšstats, ka ar to nav gana. Šī iemesla dēļ vasarā, kad atkal notikumi atkārtojās jau uh, citā uh, kontekstā, bet katrā gadījumā es izstrādāju un piedāvāju trīs soļu pieeju, trīs pakāpju pieeju. Pirmkārt, a, oktobrī valstu Romu kontaktpunkti tiksies. Kā zināt, valstu Romu stratēģijās ir paredzēts izstrādāt kontaktpunktus, kas oktobrī tiksies Briselē, lai konstatētu esošo situāciju, tās attīstību un problēmu jautājumus. Apspriedīs, kā tiek izmantot vai netiek izmantoti fondi, kādi solījumi tiek izklāstīt uz papīra un kādi tiek pildīti realitātē. Otrkārt, kad visu to būsim apkopojuši, es gribētu izstrādāt dalību valstu pilotgrupu, kurā piedalītos trīs veidi dalību valsts. A. Dalību valsts, kurās ir daudz romu, B valstis, dalība valstis, kas ir izstrādājušas veiksmīgas stratēģijas, kā Romus integrēt, un tās varētu būt dalībvalsts, kā piemēram Somija. Tās, iespējams, ir dalībvalsts, kas nemaz nenāk eh, prātā pirmās. Un eh, trešās būtu dalībvalsts, kurās pastāv reālas problēmas. Šādas dalībvalstis varētu satikties, diskutēt un apsvērt, ko varētu darīt Eiropas līmenī, lai palīdzētu arī valstīm virzieties uz priekšu. Treškārt, ņemot vērā šeit e, paveikto darbu, ja šķitīs, ka ne, ir nepieciešams, tad būšu gatava censties izstrādāt rekomendācijas. Paldies! Final... Paldies! Uh, mēs uh, tiešām uh, salikām pēdējos akcentus īstajā laikā. Gan drīz nesam atpalikuši no mūsu darba grafika, un mēs tiešām ļoti augstu vērtējam jūsu spēju rezumēt un uh, atbildēt uz uh, visiem uzdotajiem jautājumiem. Katru reizi, kad komisāra Redinga sēž pie mūsu prezidija galda, notiek uh, diskusijas, un tas liecina, ka jūs varētu pie mums nākt vēl biežāk un uh, deputāti aktīvi katreiz piedalīsies šajās diskusijās. Paldies! Liels jums paldies, un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, tas ir pamattiesību stāvoklis Ungārijā. In the globe of the global answer, we know grounds for deluding mm -hmm. some of the points that yeah. were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 mazāk nekā 45 minūtes. Par, eh, runa ir pama, eh, par pamattiesību stāvokli Ungārijā. 2012. gada 16. februāra Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par šo jautājumu. Un tagad mēs uzklausīsim mūsu referenta viedokli Eh, Tavares kungs mums pastāstīs par sagatavotajiem darba dokumentiem. Jūs eh, noteikti arī esat informēti par to, ka mums notiks eh, mūsu komitejas delegācijas brauciens uz Ungāriju. Tā būs speciāla delegācija. Brauciens notiks uh, nākošu pirmdienu, otrdienu un trešdienu. Tā ir ad hoc delegācija, kura ne pilnībā ievēro tradicionālos delegāciju braucienu noteikumus. Mēs arī bieži braucam komandējumos uz ārzemēm, bet eh, šis ir nedaudz citāds gadījums. Tajā piedalīsies astoņi deputāti, septiņi plus viens, eh, kuri dosies uz Budapeštu, tiksies ar dažādu pušu pārstāvjiem, gan no eh, valsts iestādēm, gan no nevalstiskām organizācijām, lai dziļāk izpētītu šo jautājumu un pēc tam sagatavotu ziņojumu par to, kā ir izpildīta Eiropas parlamenta februārī pieņemtā rezolūcija. Protams, mēs, mm, mūsu uzdevums šobrīd nav šo jautājumu izskatīt pilnībā vai arī padziļināti, bet Tavares kungs mūs informēs par to, kā, ko viņš ir ierakstījis darba dokumentos tā kā sākumā nebija paredzēts rīko debats par, par Ungāriju, bet uh, sākot uh, darbu pie šī ziņojuma, mums uh, bija nepieciešams vienoties par metodiku un uh, noskaidrot saistības ar metodiku un saturu. Pirmkārt ir jāsavāc fakti, un to mēs arī darīsim nākamnedēļ Budapeštā. Un faktu noskaidrošanas uzdevuma svarīgs elements ir uh, šie elementi ir atspoguļoti darba dokumentos. Darba dokumenti sasaucas ar mūsu vadlīnijām, ko uh, apstiprinājām mūsu pirmajās debatēs pēc uh, šā ziņojuma izsludināšanas. Tā tad ir jāpanāk uh, vienošanās starp dažādām politiskajām grupām. Protams, ziņojumam ir jābalstās uz uh, faktiem un uh, tālāk visām politiskām grupām ir atklāti un caurskatāmā veidā jāsadarbojas. Darba dokumenti, vismaz tie divi, kas līdz šim brīdim ir pabeigti, ietver tādu kā sagatavo kā izējas punktu mūsu delegācijas darba braucienam uz Budapeštu. Pirmo uh, dokumentu ir sagatavojis uh, Franks Engels no Tautas partijas uh, grupas par uh, tieslietu sistēmu, un otrs dokuments ir par pamata vērtībām. To autori esam uh, mēs, es un mūsu priekšsēdētājs un vēl ēnu referents Zelopes Agilārs. Esmu gatavs uzklausīt arī kolēģi ierosinājumus darba dokumentiem. Tāpat uh, tiek gatavots darba dokuments par plašsaziņas līdzekļu uh, brīvu darbību, mm, to gatavo Renāte Vēbera, un esmu gatavs apspriesties vēl ar kolēģiem par tiem darba dokumentiem, kas uh, tiks eh, sagatavoti, kas ir jāsagatavo pēc mūsu atgriešanās no Ungārijas. Jāsaka, ka šie darba dokumenti ir tādi diezgan sausi tajos nav emociju, tajos nav secinājumu, bet eh, tāds ir arī šo dokumentu mērķis. Mēs balstāmies uz uh, juridiskiem tekstiem, līgumiem, uh, pamatiesību hartu un arī izmantojam tos tiesību aktus un to tulkojums, ko mums ir iesniegusi Ungārijas valdība, un tāpat izvērtējam pamata tiesību aktus, kas ir pieņemti pēdējo gadu laikā Ungārijā. Tāpat mēs balstāmies arī uz uh, komisijas un Eiropas padomas cilvēktiesību komisijas uh, atzinumiem un dokumentiem. Šāda pieeja mums ir īstenota arī iepriekš, uh, un šāda pieeja nodrošina to, ka mums ir stingri uz faktiem balstīts darbs. Mēs uh, grib, mums ir jānoskaidro, kādas ir mūsu Eiropas Savienības kopīgās vērtības, tās ir ierakstītas līgumos, šajā dokumentā tāpat ir uh, analizēti uh, svarīgākie tiesību akti un konstitūcija, kas ir spēkā Ungārijā, un tāpat uh, ir uh, izdiskutēts jautājums par savstarpējo uzticību. Viens no galvenajiem jautājumiem, kāds mums uh, jau bija radies iepriekš, ir par varas dalīšanas principu. Mēs eh, nekādus secinājumus neizdarām šobrīd, bet mēs norādām, ka varas dalīšanas princips ir demokrātijas pamats. Un mēs iezīmējam eh, robežas balstoties uz Romas līgumu, pamatiesību hartu, Ungārijas jauno konstitūciju. Un šobrīd es domāju, ka man labāk būtu uzklausīt kolēģus un uh, vairāk nerunāt. Un tādēļ es uh, gribētu, lai ēnu referenti pauž savu viedokli par darba dokumentu. Uh, vai viņiem ir kādi ierosinājumi vai komentāri. Un uh, vēlētos izmantot tādu pašu pieeju, kā tas bija pēdējā darba dokumentā, proti saņemt rakstveida komentārus par šiem jautājumiem, lai tos varētu tālāk izmantot. Tagad esmu gatavs uzklausīt kolēģus. Vairāk man nav ko piebilst. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies, tā vairēs kungs. Uh, es neiebilstu pret, uh, pret uh, šiem darba dokumentiem. Es gluži otrādi tos atbalstu, jo uh, šai, tajos ir runa par pamatiesībām, konstitucionālām tiesībām, par pārvaldības sistēmu, varu dalīšanas principu, par konstitucionālās tiesas un prokuratūras attiecībām, par pamatu tiesību avotiem jaunajā Ungārijas konstitūcijā. Ir paustas uh, bažas ļoti objektīvā veidā. Ir uh, uzstāts uz uh, Eiropas parlaments ceļu kartes īstenošanu. Mums ir uh, pasniegt šis jautājums pēc būtības, un uh, šis darbs vēl jāturpina, kad uh, būs uh, noticis brauciens uz Budapeštu. Es domāju, mums būs turpmāks pamats diskusijām. Šobrīd es uzskatu, ka ir pienācis brīdis uzklausīt deputātu viedokli. Un vispār, vispirms vārds Engelkungam. Paldies, priekšsēdētāji, pateicos uh, jums abiem uh, otrā darba dokumenta autoriem Man, es augsti vērtēju to, ka tajā ir uzskatīts vairāks, uzskaitīts vairākas jomas, kas varētu būt potenciāli problemātiskas, tādas kā uh, Ungārijā spēkā esošie svarīgākie tiesību akti. Ir uh, tādas konstatācijas, ko varētu pat uzskatīt par atbildēm uz jautājumiem. Bet, lai šis dokuments pilnībā būtu objektīvs, ir uh, problēmas jāplūko kontekstā salīdzinot ar situāciju citvien. Pirmais elements ir tas, uh, ka, aut, ka ir sasteigti pieņemta konstitūcija, neveicot plašas uh, konsultācijas ar sabiedrību. Tika saņemts ļoti daudz ierosinājumu no pilsoņiem pirms tam, kad tika pabeigta galīgā konstitūcijas reakcija, bet tas šajā dokumentā nav norādīts. Un eh, jāsaka, ka jebkurā valstī konstitucionālā iestāde vai vara, kas ir parlaments, uh, pieņem konstitūciju, un uh, tāds fakts ir jāņem vērā. Un, ir jāņem vērā arī tas, ka pirms konstitūcijas uh, teksta pieņemšanas notika plašas konsultācijas par jauno konstitūciju. Otrs jautājums par uh, svarīgākajiem uh, tiesību aktiem. Jā, šeit varētu būt zināmas problēmas attiecībā uz to, ko šie tiesību akti regulē. Es nesaskatu uh, problēmas pret, ar to, ka konstitūcijā ir daudz atsaucas uz likumiem. Uh, Eh, varbūt jautājums par to, ar kādu kvorumu šie eh, likumi ir jāpieņem, bet eh, konstitūcija kā pamatlikums nevar visu atrisināt un regulēt. Bet pie šiem jautājumiem mums noteikti vēl būs jāatgriežas par, par būtību, par saturu. Tālāk jautājums par konstitucionālās tiesības, pi, eh, tiesas pilnvarām, kad eh, pēc uh, eh, Bēģijas valsts federalizācijas 93. 94. gadā uh, arbitrāžas tiesa, kas uh, ir pielīdzinām konstitucionālajai tiesai, bija atbildīga par trim pantiem. Vienu par pilsoņu vienlīdzību likuma priekšā, otrs uh, pāns bija par uh, vienlīdzīgām tiesībām uz izglītību, un vēl bija trešais pāns, bet uh, bija tikai trīs panti. Un tas ir piemērs, kas uh, ilustrē, ka uh, dažādās valstīs ir atšķirīga pieeja konstitucionālās tiesas pilnvarām, un ja Ungāri ir izvirzījušies, izvēlējušies šādu risinājumu, tad es tajā neko nosodām pēc, prin, pēc būtības nesaskatu vai principā. Un vēl pēdējā lieta priekšsēdētāji. Un varbūt tāds pārdrošs ierosinājums ir budžets un Ungārijas parlamenta absolūtā suverenitāte pieņemt budžetu. Šajā parlamentā mēs nu pat nesen nolēmām, ka nacionālā suverenitāte budžetu jaut, budžeta jautājumā nepastāv. Pēc uh, budžeta disciplīnas līguma pieņemšanas nevienas valsts parlamentām vairs nebūs tādas pašas suverenitātes, kā agrāk izlēma par budžeta jautājumiem. Un uh, Vācija, um, piemēram, finanšu konstitūcija noteica savu laiku, ka investīcijas nedrīkst pārsniegt deficītu. Un ir iespēja, ka Vācijas konstitucionālā tiesa atzīst par nelikumīgu budžetu, kurā šāds princips nav ņemts vērā. Un uh, Ungārijā līdz ar to ir tiesības uh, noteikt, ka ir institūcija, kas uh, apstiprina budžetu un tagad, kad tiek veidota fiskālā un monetārā savienība, mēs uh, nonākam pie situācijas, ka nacionālajie parlaments zaudē uz visiem laikiem suverenitāti par budžeta pieņemšanu. Es gribu priekšsēdētāju kungs teikt, ka varbūt mēs šobrīd izvērtējam iniciatīvas ziņojumu par uh, Uh, budžetārās uh, suverenitātes uh, zaudēšanu budžeta jautājumos, un šī situācija varbūt ir daudz sliktāka nekā tā, kas ir Ungārijā, jebkad bijusi. Priekšsēdētājs, es aicinātu izteikties par jautājuma būtību šobrīd. Un patiesībā mums šobrīd gan vajadzētu drīzāk uh, vienoties par to, kādus jautājumus mēs izskatīsim uh, mūsu darba programmas projektā. Es atkal ierosinātu paturēt prātā to, lai mēs spētu pienācīgi izlietot mūsu rīcībā esošo laiku. Šīs dienas sanāksmē tagad vārds Galskundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos uh, pie apvieno tikai divus komentārus. Negribu iedziļināties detaļās, gan jau mēs pie šiem jautājumiem vēl atgriezīsimies vēlāk un saņemsim arī informāciju rakstveidā par šiem, šīm lietām. Bet viens ir par galvenajiem pamata likumiem. Jāsaka, kāpēc jaunās konstitūcijas pieņemšanas tādu vairs nav Līdz jaunās konstitūcijas pieņemšanai neviens neapšaubīja to, ka šādi likumi pastāv, un tagad es nesaprotu, kāpēc tagad kaut kas ir mainījies, ja šādu likumu skaits nav mainījies, un tagad Eh, patiesībā starptautiskās institūcijas ierosināja, lai šāds termins tiktu ieviests, lai nodrošinātu tiesisko paļāvību. Bet šo likumu skaits, un tas ir fakts, nav mainījies, nav palielinājies. Eh, tika minēts arī jautājums par to, ka nav pieminēt atcelts uh, tas, ka ir atcelts nāves sots. Šādu lēmumu pieņēma konstitucionālā tiesa, un šis lēmums ir palicis spēkā. Tāpat Ungārija ir parakstījusi vairākus uh, starptautiskas vienošanās, apņemoties uh, atcelt nāves sodu. Jautājums ir tāds, vai ir pieļaujams mūža ieslodzījums bez tiesībām uz priekšlaicīgu atbrīvošanu. Bet jāatcerās, ka vairāk nekā 900 tūkstoši pilsoņu prasīja, lai šāds pāns tiktu iekļauts konstitūcijā ir vēl citi jautājumi, kas būtu precizējami, jo pār, pastāv pārpratumi, un tādēļ es iesniegšu rakstveidā savus komentārus. Kinga Gonča. Tikai daži komentāri, jo mums nākamnedēļ būs pietiekami daudz laika, lai apspriestos par šiem jautājumiem. Es biju arī pārsteigta par to, ka Venēcijas komisiju kritizēja par vairākiem svarīgiem jautājumiem. Es nedomāju, ka tas būtu pats svarīgākais. Pats svarīgākais ir tas, ka nodokļu sistēma tagad ir tā kā iekalt akmenī. Un ja nākamajai valdībai nebūs divu trešdaļu vairākums, tad mums nebūs uh, vajadzīgās brīvības rīkoties. Citās valstīs valdība ir tiesīga pieņemt lēmumus par pensiju sistēmu, par ģimeņu politiku sistēmu tā tālāk. Un šie galvenie likumi uh, nosaka, ka ir vajadzīgs šis divu trešdaļu vairākums, lai kaut ko mainītu. Nu, visas šīs uh, debates par publiskajām konsultācijām. Ja mēs paskatāmies uz šiem jautājumiem, kas tika izsūtīti cilvēkiem, ja mēs paskatāmies uz to, kas īsti ir iekļauts konstitūcijā, kāds ir šis reālais saturs, tad īstenībā tur pilnīgi nekas nepārklājās. Nebija cilvēku, kas uh, būtu redzējuši, kāds būs šis iznākums. Tad, kad mēs uzdodam jautājumus organizācijām par šo konsultāciju kvalitātāti, nevis par statistiku, tad īsnībā šī aina paveras pavisam cita. Bet es domāju, ka nākamnedēļ mums būs vairāk laika par to runāt. Veržijā kundze. <coughs> Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums nevajag kļūdīties par to, kas šobrīd ir apspriežams. Ne jau mēs tagad uh, apsteigsim nākošās nedēļas uzdevumus, bet mums ir jāvienojas uh, vai piekrītam ierosinātajiem darba dokumentiem. Un tādēļ es aicinātu mūsu draugus Ungāru kolēģus arī pieturēties pie šā temata. Priekšstādātājs, jā, jums ir pilnīgi taisnība, tā es arī teicu. Jā bet kad es uzklausīju mm, šīs, uh, šīs dažu kolēģu runas, man radās šaubas vispār, par ko mēs šobrīd diskutējam. Manuprāt, dokumenti ir sastādīti ļoti piesardzīgā veidā un uh, rāda pat virkni jautājumu. Es negribu jau aizteikties priekšā notikumiem, bet tomēr. Man ir divi komentāri un viens lūgums. Ja pareizi sapratu kolēģi Tavaresu, viņš ir sazinājies ar uh, tiesību speciālistiem un iepazinies ar uh, likumu tulkojumiem angļu valodā. Es domāju, ka arī citiem kolēģiem būtu nepieciešami šie tulkojumi, jo tad mēs nevarēsim piln, pilnā veidā uh, piedalīties uh, nākošās nedēļas uh, darbā. Un man tieši pietrūka šo likumu tekstu, kad es lasīju darba dokumentus. Mēs nevaram strādāt, ja mūsu rīcībā nav Ungārijas tiesību aktu tekstu. Diemžēl es nevaru izmantot tekstus Ungāru valodā, jo, jo tos eh, nesaprotu šo valodu, esmu caur un caur eh, francūziete, bet. Um, tagad par, uh, gribu runāt par tām bažām, kas, mum, kas man ir radušās. Pirmais jautājums ir par vienlīdzīgām iespējām iegūt izglītību. Ir notikušas reformas šajā jomā, kas ir radu, radījušas atkal virkni jautājumu. Es gribētu, lai mēs šo jautājumu izskatītu. Un nākošais jautājums ir par sociālajām tiesībām un par būtiskiem grozījumiem darba kodeksā. Varbūt mēs uh, varētu saņemt uh, precīzu mm, nākamnedēļas darba grafiku. Ceru, ka mums ir paredzētas tikšanās ar arotbiedrību pārstāvjiem. Mēs esam pilsoņu brīvību komiteja, bet mēs visi uzskatām, ka pamat tiesības ir nedalāmas, ka tās neatiec tikai uz politiskajām un pilsoņu tiesībām, bet arī uz eh, sociālajām, ekonomiskajām un kultūras tiesībām. Un ceru, ka neesmu savā runā pārsnieguši šīs dienas diskusiju aptvērumu. Zīpels kundze, lūdzu, jums tagad vārds. Vispirms eh, es vēlētos eh, pieminēt tos, kas gatavoja šo dokumentu un kas nākamnedēļ dosies uz Ungāriju. Es vēlētos pateikties viņiem par to. Es eh, domāju, ka šīs dienas debatas pierāda, cik svarīgi ir veidot tādu lietišķu pamatu šāda veida diskusijām. Tāpat arī šīs dienas debates parāda to, vai mēs eh, varam piekrist šim dokumentam. Jā, protams, vienmēr detalizēti diskutēt ir sarežģīti. Es varu parakstīties zem šī dokumenta, jo gala galā nevienmēr mums vajag pārbaudīt atsevišķus teksta fragmentus. Vienu dienu tas var būt plašsaziņas mēdīju, um, plašsaziņas līdzekļu likums, otru dienu kas cits. Es domāju, ka mums vajadzētu redzēt lietas kopsakarā, nevis skatīt katru lietu atsevišķi. Protams, mums ir jārunā ar Ungāriju. Vēlētos norādīt uz vienu problēmu. Bieži vien diskusijās mums parādās jautājumi par tiesisko samērīgumu un par izsvēršanu. Tad vai tas, kas ir noticis tiesiski pamatot, ir īsti pareizi? Parlamenti taču ir demokrātiskas sistēmas pīlāri. To noteikti vajadzētu ņemt vērā un to nedrīkst principā apšaubīt. No otras puses, protams, var notikt kļūdas. Gončas kundze jau par to runāja. Viņa minēja, ka statistika iespējams var atšķirties. Tad, kad mēs paskatāmies uz šo jautājumu kvalitāti, tad iespējams, ka jautājumu formulējums var ietekmēt to, kāda būs atbilde. Es domāju, ka tiem kolēģiem, kas ir iesaistīti šajā darbā, vēl ir daudz darāmā. Taču es domāju, ka šīs dienas klausītājiem šeit zālē nevajadzētu uzskatīt, ka šeit ir kaut kādas interešu sadursmes. Un tas, ka mēs šeit tiekamies ceturtdienas vakarā, norādas to, ka iespējams varbūt nav klāt visi deputāti, bet es domāju, ka mēs pietiekami lietišķi varam par to diskutēt. Un es, protams, arī ceru, ka mm, mēs varēsim pabeigt šo darbu veiksmīgi. Morvai kundzei vārds. Paldies! nedaudz esmu samulsusi, ko tad mēs īsti šeit gatavamies darīt, vai mēs tagad pētīsim visu 27 valstu konstitūcijas, vai šajā mandātā mums tas būs iekļauts. Tas noteikti būs ārkārtīgi interesants darbs smadzenēm. Nu, galīgi nezinu, vai esmu tam piemērot, un esmu akadēmis, um, neesmu no akadēmiķu juristu vidus. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties, kas te ir galvenais, un manuprāt, galvenais šeit ir tiesiskums. Un tiesiskumam ir ļoti svarīgi procesuāli elementi. Iespējams, varbūt es nepiekrītu visiem materiāliem, kas šeit ir iekļauti attiecībā uz tiesiskumu, bet, ja runa par procesu, tad Noteikumiem, likumiem ir jābūt paredzamiem, saprotamiem, skaidriem. Jau šīs sanāksmes sākumā mēs atklājām, ka Budapeštas delegācija ir ārpus likumiem, ja runa par Eiropas parlamenta procesuālajiem noteikumiem. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi noskaidrot, vai Eiropas Savienība vēlas skaidrot Ungārijai tiesiskuma aspektus. Jā, labprāt, uzklausīsim jūs, bet lūdzu sniedziet mums labu piemēru. Paskaidrojiet, ko, kāds ir šī vingrinājuma tiesiskais pamats, kas ir šī dokumenta pamatā, un tāpat arī uz kādiem pamatiem tiek nākamnedēļ sūtīta delegācijas Budapeštu. Uh, kāpēc tiek pārbaudīti visi šie dokumenti, kāpēc mēs šeit runājam par darba tiesībām. Es domāju, ka mums, protams, ir jārunā par darba tiesību pārkāpumiem tiem cilvēkiem, kas strādā fabrikās pie uh, montāžas līnijām, saņem 200-250 eiro mēnesī. Bet kāpēc tieši mēs ķeramies klāt šiem jautājumiem? Uzskatu, ka tas nav īstais laiks. 20. septembris, dāmas un kungi, ir Ungārijas vēstures melnā diena. Pirms sešiem gadiem šajā dienā notika masu vārdarbība. Sākās uh, um, uzbrukumi Ungārijas ielās policija uzbruka simtiem cilvēku. Šajā dienā simtiem cilvēku, kas izrādījās nevainīgi, tika ielikti cietumos. Īsnībā to darīja valdība, kas ir pārstāvēta šeit, pat eh, šīs komitejas prezidijā, to pārstāv Gončas kundze. Es domāju, ka ir pienācis laiks beigās atvainoties, jo nesodāmība šķiet šeit eh, valda pārāk ilgi. Jūs sakāt eh, vienu to pašu lietu katreiz, kad jums dot vārdu, saka priekšsēdētājs, bet šodien mēs par to runājam, nerunājam, tas nav mūsu temats. Jūs teicāt, kur jūs runāsiet par tiesiskumu, un par to arī šeit ir runa. Eiropas parlamentam, Libe komitejai ir mandāts sūtīt delegāciju uz Ungāriju. Šodien Eiropas parlaments ar vairākumu pieņem lēmumus, un Tādējādi var nosūtīt delegāciju pārbaudīt konsulārs jautājums jebkurā valstī, vai tā būtu Lielbritānija, Irija vai Spānija vai Ungārija. Ta, tas nozīmē, ka šī delegācija dosies uz Ungāriju, jo Eiropas parlaments um, demokrātiski ir pieņems šādu lēmumu. Šī ir ad hoc delegācija, kas ir paredzēta reglamentā, un reglaments pārēdz ka nevienmēr noteikumi tiek pie, piemēroti tādā pašā veidā, kā tas notiek attiecībā uz regulārām kārtējām delegācijām. Tieši tāpēc arī mēs mēģināsim palīdzēt šai delegācijai izpildīt tai uzliktos uzdevumus. Šeit nebūs runa par sarunām, kas tiks vestas Ungārijai. Mēs centīsimies panākt, lai šīs sarunas palīdzētu delegācijai veikt savus uzdevumus. Es vēlējos tikai pārbaudīt, vai šis darba dokuments ir pieņemts, vai Liebek komitejas deputāti to ir akceptējuši. Nu, vai tas būs noderīgs, lai varētu izstrādāt gala ziņojumu, pie kuras strādās delegācija un referents. Došu vārdu Makintāras kundzei, pirms dosim vārdu atkal tavā Reškungam. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pateikties jums un arī Tavāreša kungām par ieguldīto darbu šajā ziņojumā. Es uzskatu, ka tas ir ļoti noderīgs ziņojums. Mm, es nedomāju, ka mums šeit vajadzētu ratus jūgt priekšā zirgām. Mēs nevēlamies šeit diskutēt par faktiem, ko mēs vēl neesam apkopojuši. Es domāju, ka šajā dokumentā fakti vēl ir viegli interpretējami. Es varu saprast, ka tie cilvēki, kas ar mums runās Ungārijā, iespējams sniegs atšķirīgu interpretāciju un iespējams apšaubīs informāciju, kas ir iekļauta darba dokumentā. Es domāju, ka šis dokuments ir ļoti noderīgs un tajā ir tādas plašas uh, vadlīnijas tam, kam mēs vēlamies piemērst īpašu uzmanību. Es domāju, ka mums ir jātu, jānotur labs atklāts dialogs ar Ungārijas valdību. Mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs panāktu labu iznākumu. Esmu pārliecināta par to, ka mēs nedrīkstam izteikt spriedumus, pirms būsim pabeiguši šo procesu. Nedrīkstam šos procesus arī politizēt. Tajā pašā laikā mums ir arī uzmanīgi jārīkojas, lai mēs uh, neiejauktos dalību valsts suverenitātē. Es domāju, ka mums ir jādodas uz Ungāriju, pēc tam uh, jābrauc atpakaļ un par to jādiskutē. Ja runa par konstitūciju, tad es nāku no valsts, kas lepojas par to, ka tai nav rakstīts konstitūcijas. Tas nozīmē, ka konstitūcijas var būt atšķirīgas, tās var būt savādākas vienā valstī un atkal savādākas citā. Tieši tāpēc mums vajadzētu at, ar atvērtu prātu skatīties uz visām šīm diskusijām. Jā, protams, eh, dalībvalstu konstitūcijas ir saistošas, un Lisabonas līgumā tas ir skaidri noteikts, jo Lisabonas līgums ietver Eiropas pamatiesību hartu. Tieši par to šeit arī ir runa. Visas dalībvalstis, tā skatā jūsējā, tā skatā manējā, visas dalībvalstis ir pakļautas Eiropas Savienības saistošajām tiesībām, tā skaitā pamatiesību hartai. Pirmajos pantos ir paredzēti tiesiskuma principi, mm, pārstāvētas demokrātijas principi. Tieši par to arī ir runa. Tieši tas ir arī mūsu temats, par ko mēs runāsim Budapeštā. Daži no mums būs iesaistīti šīs delegācijas darbā. Došu vārdu tagad Tavareškungam, lai viņš pabeigtu šie, šo darba kārtības punktu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem, paldies ēnu referentiem, bet īpaši paldies kolēģiem no Ungārijas. Jums ir pieejama daudz plašāka informācija par šobrīd notiekošo. Ne tikai tādēļ vien, bet jo īpaši tādēļ, ka jums ir, zinām, ungāru valoda. Līdz ar to mēs ļoti novērtēsim, ja jūs palīdzēsiet mums. Ņemam vērā jūs teikto un dalīsim visu, kas ir eh, mūsu spēkos, lai šos komentārus iestrādātu savā darbā. Izskanēja vairāki nozīmīgi jautājumi, centīšos rēģēt uz vismaz dažiem no tiem. Pirmkārt, paldies eh, tātad eh, Frankam Kingam par pacelto jautājumu. Par eh, fiskālo kompaktu un par to, vai tas neietekmē mūsu valstu parlamentu suverenitāti. Es uzskatu, ka tas nav Eiropas Savienības līgums, šis fiskal kompakt. Un iepriekš esmu paudis šaubas par to, vai tas ietekmēs vai nē manu valsti un manu parlamenta ekskluzīvākas tiesības. Tādēļ mūsu dokumentā šis fiskal kompakt dokuments neparādās, joprojām tas netiek uzspiests, un līdz ar to mēs par to nedomājam. Lai gan, protams, tas ir, um, tas spēlē nozīmīgu lomu. Es uh, atbalstu gan Kinga Gala, gan uh, eh, Koncas kundzes uh, komentārus. Jautājums par galvenajiem likumiem. Iespējams, vajadzētu apstiprināt vairākus no tiem kopā ar konstitūciju un pēc tam apsvērt iespēju, ka varētu izstrādāt mūsu paralēlo konstitūciju. Es gan šai ziņā negribu ierosināt ļoti uh, noteiktus risinājumus. Iespējams, vajadzētu izpētīt, e, kādas e, risinājumus piedāvātu caur aptaujām. Bet katrā ziņā ņemu vērā jūsu komentārus un, ja iesūtīsiet tos rakstiski, iestrādāsim tos arī mūsu dokumentā. Atbildot uz uh, jautājumiem un prasībām, ko Veržē uh, kundze izteica, es domāju, tie bija ļoti saprātīgi jautājumi. Tulkotās dokumentu versijas, ar kurām strādājam, ir tās pašas, kas pieejamas komisijai. Es uzskatu, ka sekretariāts varētu izsūtīt šīs versijas kolēģiem. Ir svarīgi, lai visiem būtu pieejams viens un tas pats teksts, pie kura strādāt Atbildot jautājumu par darba dokumentiem, par to e, pēc Budapeštas vēl notiks sanāksme, mēs varēsim apkopot darba dokumentus, ņemu vērā jūs pausto viedokli e, un e, vēlmi strādāt tālāk pie darba likumiem un izglītības. Parastā kārtība ir, kā viena politiskā grupa strādā ar vienu darba dokumentu, tā kā šeit būs jāizdara izvēle. Šie darba dokumenti ja viņš tam piekritīs, varētu būt pamats uh, prasībām pie, citām komitejām, piemēram, nodarbinātības un AFCO uh, komitejām, ja mēs gribētu pie tā vērsties. Visbeidzot, balstoties uz šo ziņojumu, mēs, protams, nepārbaudīsim 27 konstitūcijas, tā skaitā nerakstītās konstitūcijas, kuras nemaz nezinu, kā varētu pārbaudīt. Mums ir mandāts pārbaudīt E, izmaiņas, nesenās izmaiņas Ungārijas konstitūcijā. E, un e, jāpārbauda bažas, kas radušās arī Ungārijas parlamentam, kā kolēģi Makintā ir norādīja, ka nacionālā suverenitāte netiks pārkāpta. Un mēs sagaidām, ka uh, visi deputāti, tāpēc, ka viņi ir deputāti, atzīst arī parlamenta darba eh, suverenitāti, un viens no mūsu uzdevumiem ir pārbaudīt arī Eiropas Savienības veikto darbu, par to nekādu šaubu nav su, suverenitāte, vai tā būtu valstu vai pārvalstiskā līmenī, es domāju, ka tas ir eh, jāpārbauda mums, ka, ko ir ievēlējuši pilsoņi. Bet nu neieslēgsim metafizikālās. Paldies visiem kolēģiem par komentāriem. Gribu piemetināt, ka mūsu nākamās nedēļas misija galvenokārt ir ievākt faktus. Tas ir mūsu galvenais mērķis. Un ar to eh, sakot, es domāju, ka jau ir pateikts eh, gana. Mēs centīsimies ievākt faktus. Paldies, Tavares kungs, paldies visiem deputātiem, kas palīdzēja eh, saprast, kā strādāt ar, tālāk ar darba dokumentiem, kuri joprojām ir attīstībā. Daži deputāti būs aktīvi iesaistīti Budapeštas misijā nākamnedēļ, un, protams, mēs ziņosim visai Līva komitejai caur referentu. Lielas paldies visiem! Un šodien ir noslēgta mūsu sanāksme. Līdz nākamajai reizei uzredzēšanos!